Proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem, ale jak Państwo zauważyli, Dāmas un kungi, sāksim darbu. Esam nedaudz iekavējuši, bet, kā jūs esat pamanījuši, mūsu vidū ir ieradies viesis. Komisāra kungs. Viņš eh, cits starpā ieradās pats pirmais šajā zālē, un tad ieradāmies arī mēs. Bet, nu, mēs vēlējāmies sagaidīt, uh, pirms visi ierodas, un tad sākam. Labdien, tātad vēlreiz visiem, es visus sveicu ar šo nelielo eh, pavasara vēsmu, un arī lauksaimniekiem pavasars ir ļoti īpašs gada laiks. Šī ir ļoti svarīga sezona. Un šī ir arī ļoti uh, svarīga diena mūsu darbam. Sāksim ar to, ka apstiprināsim sanāksmes uh, darba kārtību 23. un 24. martam. Tālāk, tā tad ir pieejams ierastais arī tulkošanas režīms, izņemot uh, Igauņu un Maltiešu Slovāku valodā, tātad, ka sāksim ar komisāra kungu Vīteni Andriu Kaiti, kurš ir atbildīgs par veselību un pārtikas nekaitīgumu jautājumiem. Viņš ir ieradies tātad ar mums uh, tikties un runāt par īpaši svarīgiem jautājumiem, kas ir saistīti ar pārtikas nekaitīgumu. Tas tiesa, ka šajā jomā ir ļoti būtiski jautājumi, par kuriem arī daudz diskutējam šeit uh, uh, lauksainiecības komitejā. Tā tas ir arī ir Eiropas komisijā. Ir vairākas grūtības un problēmas, jo īpaši, kas minēts piektajā punktā, runa ir par konkrētu baktēriju, kas uh, uh, skār olīvu koku olīvkoks Eiropā, ir īpaši slimība. Šīs ir uh, visai lielas briesmas, liela riski. Sveicu vēlreiz komisāru kungu un arī viņu pavadošos uh, kolēģus. Esam jau nedaudz iekavējuši, līdz ar to tūlīt pat arī došu jums vārdu. Uh, moment. Dziękuję panu. Moment, moment. moment. Pokaż Entschuldigung, äh, Entschuldigung, ich möchte natürlich nicht den Kommissar an seiner Rede stören. Ich habe nur ein. Es atvainojos, es negribēju traucēt, bet äh, man ir grozījums darba kārtībā, vai es varu to tagad iesniegt, vai äh, pēc komisāra uzstāšanās es gribu, lai tas netiktu aizmirsts. Zazvišai, na początku, ale już... Tātad mēs, jā, sākam ar šādā, šādiem komentāriem, bet varbūt jūs varētu izteikties pēc tam, kad uzrunteiks komisārkungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jest bardzo miło to być tu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit jūsu vidū. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, man ir ārkārtīgi liels prieks šodien ar jums diskutēt par vairākiem jautājumiem pārtiks nekaitīguma jomā. Jau piecus mēnešus eh, sākusi strādāt jaunā Eiropas komisija. Uh, Šim, šā mēneša laikā es arī izskatīju Junkera vadlīnijas, kas ir saistīts ar tieši manu misijas vēstules. Arī izanalizēju ļoti detalizētu brīfingu, kādu arī man nosūtīja Digi Sanko attiecībā uz aktuāliem jautājumiem. Dienestu un es esam sagatavojuši arī prioritāšu sārakstu, kas attiec diviem galvenajiem politikas pīlāriem - veselība un pārtiks nekaitīgums 2000. 14. līdz 19. gadam esam izvēlējušies holistisku pieeju abiem šiem pīlāriem vizijai pieciem gadiem. Nākotnē es ceru, ka arī regulāri tiks sagatavot ziņojumi par veselības situāciju Eiropā, par pārtiks nekaitīgumu, politikām, kas ir saistīts ar šiem jautājumiem, to attīstību visās dalību valstīs. Uh, Es domāju, ka tas tādēļ optimizēs arī Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Paralēli esmu arī jau ticies daudz ar Eiropas uh, komisāriem, ar ministriem, parlamentu pārstāvjiem, citiem iesaistītām pusēm NVO, rūpniecību, pilsonisko sabiedrību. Sanāksmes bija ļoti konstruktīvas un auglīgas. Bija arī ļoti sarežģītas sanāksmes, kur tika diskutēts par sarežģītiem jautājumiem. Taču šis smagais darbs arī bija ļoti vērtīgs. Ļoti uzmanīgi uzklausīju to, ko teica arī man partneris sanāksmēs. Tas atspoguļo realitāti. Šodien es vēlos jums sniegt plašāku ieskatu tieši pārtikas pīlāra uh, pie kā noslēdzam darbu pašlaik, bet pirms sākam es vēlos arī runāt par izaugsmu un nodarbinātību. Mēs esam vienā ķēdē, jūs un mēs, mums ir jārīkos atbilstīgi līgumiem. 168. pāns līgumā par eh, Eiropas Savienības darbību, kas aicina padomi komisiju, parlamentu dalību valstis nodrošināt augstu līmeņu cilvēku veselības aizsardzību, gan definējot, gan īstenojot visas Eiropas Savienības politikas un aktivitātes. Šī ir mūsu kopīga atbildība. Protams, ka Katram ir savas prioritātes un vektori. Man ir priekšsadā Junkera eh, misija vēstule, jums ir eh, jūsu vēlēšanu programma, un jāteic, ka es, kā bijušais Eiropas parlamenta bijušais eh, deputāts, es respektēju jūsu mandātu, ko jums sniedz vēlētāji. Jāpaturprātā tas, ka mums visiem ir jākalpo Eiropas pilsoņiem. Mēs esam šeit, lai pēc pieciem gadiem cilvēki redzētu atšķirības, izmaiņas savā dzīvēm lai mēs varam ne tikai norādīt to, ka eh, īstenojam pozitīvas izmaiņas, bet arī, ka mums nav jābaidās no ekstrēmo spēku uh, popularitātes. Runāšu par prioritātēm. Galvenokārt prioritātēs arī mēs runājam par jūsu vēlētāju aktuāliem jautājumiem. Ņemot vērā sošos likumdošanas priekšlikumus, pie tiem nedaudz atgriezīšos vēlāk. Uh, prioritātes, kādas esmu identificējis pārtiks nekaitīgumu jomā, attiec uz krīzes pārvaldību, labāk pa, um, likumdošanu uh, pārtiks nekaitīgumā, tad arī priekšlikumi ģēmo, uh, endokrinās sistēmas traucētāji, uh, tālāk arī rezistents pret antimikrobiālām līdzekļiem AMR, kā arī pārtiks marķējums. Un tagad pakavēšos pie katra no šiem jautājumiem ar slaidu palīdzību. Sākšu ar pirmo misiju, ko man ir uzticējis priekšsēdētājs Junkers. Komisija, kas vienmēr arī spēla svarīgu lomu, lai Eiropas Savienībai būtu lielāka kapacitāte cīņā pret uh, dažādām krīzēm. Šeit jūs redzat, kāda ir situācija ar Āfrikas cūku mēri. Uh, Mums ir augstākais dro, drošības standārti pasaulē. Pirmais uzdevums ir tāds, ka mums ir jāsaglabā šie augstie standārti, lai mēs pārvaldām iespējamās krīzes šajā jomā. Ar to nodarbojas katru dienu. Otrā misija ir modernizēt un vienkāršot esošo likumdošanu komisija ir apņēmības pilna saņemt birokrātiju procesos, procedūrās, kas jāievēro mūsu pārtikas nozares uzņēmējiem, operatoriem. Tālāk ir ne atbilstīgu pārtikas preču imports. Pēdējo gadu grūtības ir ietekmējušas visas uh, nozares, arī lauksaimniecību un pārtikas nozari. Esmu apņēmis pilns cīnīties pret tiem, kas neievēro mūsu noteikumus uh, un kas nodarbojas ar krāpniecību. Tad, kad mēs būsim noslēguši darbu pie pārskatā par efektīvu kontrolu noteikumu, tad specifiski strādāšu pie neatbilstības jautājumiem grātniecības gadījumiem vai eh, pārtiks precēm, kas nāk no trešajām valstīm. Lai izskaustu šīs negodīgās prakses, mums būs nepieciešama arī citu iestāžu atbil, atbalsts, muitas, piemēram, atbalsts un tam līdzīgi. Tālāk. Ģēmo, ģenētiski modificētie organismi. Kā jūs zināt, tad mums ir izdevies arī vienoties pār ģēmo uh, audzēšanu turpmākajiem soļiem. Vēlreiz es vēlos pateikties Eiropas parlamentam. Tas norāda, ka pie, pat pie ļoti sarežģītiem jūtīgiem uh, jautājumiem mēs varam vienoties un rast risinājumus. Mūsu nākamais izaicinājums atbilstīgi Junker kunga politiskajām vadlīnijām ir pārskatīt ģēmo apstiprināšanas procesu, atļauju procesu. Uh, notiek lēmumu pieņemšanas process. Tas tiks noslēgts maijā. Sabiedrībā par to tiks runāts uh, plašāk aprīļa beigās. Eiropas Savienībai mm, ļoti daudz tiek prasīts, lai atbildētu uz pilsoņu gaidām. Es sagaidu arī konstruktīvu dialogu ar Eiropas parlamentu par šo un rast risinājumu. un lai arī demokrātiski ievēltās valdības varētu uzņemties atbildību tālāk pār endokrīnās sistēmas traucētājiem. Plenārs sēdē par to tika runāts divas nedēļas atpakaļ. Es nevēlos vēlreiz iet detaļās iedziļināties, bet vēlos arī apliecināt, kā rīkošos ātri, caurspīdīgi, uh, mūsu pilsoņu veselība būs absolūta prioritāte. Ietekmes novērtējums jau tiek izstrādāts. Es ceru, ka jūs turpināsiet arī izplatīt informāciju par šo jautājumu, piedalīsieties diskusijās, kuras esmu iecerējis arī noturēt ar interesētajiem eh, parlamenta deputātiem 23. aprīlī un vēlāk būs arī uh, publiska konferences par šo tēmu. Tad vēl viens uh, aktuāls jautājums ir uh, AMR rezistents pret antimikrobiāliem līdzekļiem. Mums ir jāsaglabā šie antimikrobiālie līdzekļi, jo tas ir svarīgs rīks, lai cīnītos pret slimībām. Es arī apzinos to, ka šīs ārstniecības efektivitāte ievērojami samazinās, jo uh, um, šie līdzekļi tiek nepareizi vai pārlieku daudz lietoti. Cīņa pret AMR uh, būs viena no manām prioritātēm. Te ir divas iniciatīvas, par ko jau iespējams ir diskutēts parlamentā. Priekšlikums par um, veterinārijām zālēm un uh, dzīvnieku barību. Tātad piedāvāja priekšlikums, aizliegums veikt AMR izmantošanu. Izskatās, ka šis priekšlikums tiks atbalstīts. Tālāk arī izsarēsim esošo AMR rīcības plānu, kurš būs spēkā līdz 16. gadām. ir ļoti svarīgs dialogs, un esmu iecerējis arī noturēt augstu līmeņa konferenci par šo jautājumu, lai izvērtētu, kādām ir jābūt nākamajām aktivitātēm, nākamajiem soļiem, tālāk par dzīvnieku labturību. Dzīvnieku labturības stratēģija noslēgsies šogad. Daudz, kas ir sasniegts jau šajā jomā, Eiropas Savienība ir uh, paraugs pasaules līmenī attiecībā uz dzīvnieku uh, labturības standartiem, bet es saprotu un zinu, ka ir arī vēl ļoti aktuālas problēmas, jo īpaši, kas attiecas uz īstenošanu. Mēs izskatīsim vairākas opcijas gan pārskat, pārskatīsim esošo stratēģiju vai nāksim klajā ar jaunu tiesību aktu, lai labāk izmantotu subsidiaritātes principu. Tā kā mēs aizvien vairāk tuvojamies uh, šīs stratēģijas um, noslēguma datumam, es domāju par nākamajiem iespējamiem soļiem. Bet pirms ejot tālāk, man noteikti šis jūtīgais jautājums būs jāapspriež arī ar maniem kolēģiem kolēģijā. Vēlos arī dažus vārdus minēt par pārtikas atkritumiem. Kā jūs zinat, tad es arī esmu pārņēmis pilnu kompetenci pār šo jautājumu, kas ir arī prioritārs jautājums pasaules līmenī. Ņemot vērā arī pasaules ekspo, kas Milānā sāksies pēc eh, mazākā sešām nedēļām. Es domāju par to, ka eh, pārtiks atkrituma politikas nākotnē būtu jāattīstās. Uh, arī ņemot vērā šo aprīts ekonomikas dimensiju un visbeidzot daži vārdi par pārtikas mārķējumu. Šis jautājums ir ļoti arī jūtīgs un kļuvis aizvien aktuālāks arī pēdējo gadu laikā. Parlaments vienmēr ir iestājis par to, ka ir nepieciešama obligāta pārstrādātās gaļas uh, marķējuma likumdošana, taču patērētāji nav gatavi maksāt papildus naudu par šādu informāciju. Tādējādi nesmu pilnībā pārliecināts, cik lielā mērā mēs varam un mums vajadzētu arī uzspiest obligātu pārtikas marķējumu Eiropas Savienības līmenī priekšsēdētāji, godētie deputāti, tagad daži vārdi par tiesību aktiem, kas tagad atrodas likumdošanas pieņemšanas procesā. Sākšu ar dzīvnieku veselības priekšlikumu. Šeit man ir prieks par trialogu un progresu. Paldies priekšsēdētāji jums, kolēģiem īpaši arī Pelsens kundze referentē par ļoti konstruktīvu darbu, uh, kura mēķis ir atrisināt uh, šo svarīgo jautājumu. Ar šo priekšlikumu gribam uzlabot dzīvnieku veselības standartu, nodrošināt vienkāršāku sistēmu, lai labāk arī varētu kontrolēt uh, infekcijas slimības. Šī priekšlikuma mērķis nav atrunāt veterinārās zāles. Uh, vai dzīvnieku labklājību. Tas tiks atrasināts citos tiesību aktos. Tālāk par šo, šīm zootehnikām. Arī šeit vēlamies uzlabot šo situāciju, nodrošināt arī ilgspējīgas uh, lopkopības programmas un aizsargāt ģenētiskos resursus. Mēs pateicamies arī Dantēna kungām, referentām par uh, arī darbu ieguldīt attiecībā tieši pie priekšlikuma aptvēruma, arī diskusiju laikā vidas komitejā šeit parlamentā. Tomēr ļoti uzmanīgi ir jādomā, vai arī šo lopkopju uzņēmumu darbību var ierobežot citiem aslu dēļ, kā vien to, kuru mērķis ir aizsargāt ģenētisko daudzveidību. Komisijas priekšlikuma arī vēlas uh, um, stiprināt cīņu pret augu kaitēkļiem. Paldies arī par parlamenta atbalstu. Esmu pārliecināts, ka radīsim ar padomi nepieciešamo risinājumu un kompromisu tuvāko trialogu laikā. Uh, veselību. Jūs noteikti zināt, kā, kāda ir satraucošā situācija, ko radījusi šī silēda fastidioza. Arī tātad jauna slimība Apūlijas reģionā Itālijas dienvidu daļā. Vismaz 10% no visiem olīvu kokiem šajā reģionā uh, cieš no šīs uh, slimības. Zinātnieki arī nesen ir secinājuši arī, ka citrus un arī vīnogulāji potenciāli varētu arī kļūt par šīs slimības upuriem. Ir ļu, jābūt ļoti piesardzīgiem, piesardzīgiem, ir jāaizsargā uh, jutīgo zonu uh, Um, teritorijas. Mēs cieši sekojam situācijas attīstībai un mudinām arī būt piesardzīgākiem, lai šī baktērija neizplatītos tālāk, lai varētu arī pārvaldīt un kontrolēt. Tātad šī baktērija es arī pats došos Itālijā, uz Itāliju un arī uh, leč uh, pilsētu un teritoriju, arī reģionu apmeklēšu. Uh, norādījuši, nu, ka Eiropas Savienība ir apņēmības pilna cīnīties pret šo slimību, pret šo baktēriju, un tādu pašu uzmanību arī pievērsīšu arī pārtiks patogēnu apkarošanai. Kapilabakterijas gadījums arī ir jārisina. 200 tūkstoši cilvēki jau ir saslimuši šo baktēriju pagājušajā gadā Eiropā. 80% Centerī, tad uh, vistu kauķermeņi tika inficēti. Es cīnīšos uh, pret uh, šo slimību. Bakterija man jau bija iespēja arī apmainīties viedokļiem uh, par šo ļoti satraucošo jautājumu arī divpusējā sanāksmēs ar dažiem no parlamentāriešiem. Visbeidzot, jāmin arī Eiropas Savienības un ASV transatlantiskais tirdzniecības investīcijas nolīgums TTIP. Atkārtošu mūsu nostāju, nebūs nekādu kompromisu attiecībā uz Eiropas pārtikas standartiem. Mēs eh, nekaulēsimies par augstajiem eh, pārtikas nekaitīgumu standartiem, kāds esam izveidojuši mūsu pilsoņu interesēs. Visbeidzot, vēl viens jautājums, par kuriem mums ir visiem jāiestājas ir arī mūsu sabiedrībā ar Krieviju par iespējamu pārtiks eksportu. Um, Atļaušanu mēs nevaram pieņemt tādu situāciju, kur uh, var piemērot dažādas nosacījumus dažādām dalību valstīm pārtiks uh, eksporta jomā. Plašāk uh, fitosanitārijā jomā Krievijas uh, um, izaicinājumi attiecībā uz eksportu visai lieli par spīti arī tam, ka mums ir iezdevies arī ierobežot Āfrikas cūkmēra izplatību. Krievija saglabā nesamērīgo aiz, um, aizliegumu pret dzīvo cūku ek, um, e, eksportu no ES e Un mēs arī skatīsim to Pasaules tiesniecības organizācijā, tieši šo konkrēto jautājumu, lai aizstāvētu Eiropas Savienības intereses kopumā. Vēlos apliecināt, ka ja vien Krievija neievēro starptautisko reģionālo principu, kas attiec tieši uz tīrdzniecību ar uh, cūku produktiem, tad arī mēs. Uh, nāksies to risināt ļoti nopietnā veidā. Es cieši arī esmu strādājusi ar kolēģi komisāru Hogan kungu, lai pieņemtu tirgus atbilstības pasākums. Papildus arī es esmu runājis ar citiem komisāriem, lai restu veidu, kā atvērt citus tirgus citos trešajo, citās trešajās valstīs, kas vairāk vai citu iemeslu dēļ ir, šie, ir slēgti mūsu eksporta. Uh, produktiem. Priekšsēdētāji esmu norādījis, kādas ir manas prioritātes nostāja par dažādiem jautājumiem, kas interesē šo komiteju, jo mums ir kopīgs gala mērķis nodrošināt pēc iespējas augstākus pārtiks nekaitīgums standārtus mūsu pilsoņiem. Mums ir jāiet uz priekšu un jāsadā pie visiem šiem jautājumiem. Vēlos uzsvērt arī uz to, ka panākumi būs atbildīgi no mūsu kopīga darba tā, lai pēc pieciem gadiem šeit es varētu teikt, ka nē, mēs gribējām to panākt, bet mums izdevās to izdarīt un panākt. Mums, es ceru, būs iespēja strādāt koleģiālā garā mūsu pilsoņu interesēs, un tagad esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokļus par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies arī poliski! Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, przedstawił. Lielas paldies, komisārkungs. Jūs mūs iepazīstinājāt ar virkni problemātisku jautājumu, kur mums jārisina. Un, eh, protams, ka to viss arī sagaida no mums. Liels paldies jums! Ļoti daudz deputāti ir pieteikušies, lai uzdot jums jautājumus, jo jūs pieminējāt vairākus jautājumus. Tālākais noritēs sekojoši koordinatoriem divas minūtes un pārējiem deputātiem katram pa vienai minūtei. Lūdzu, neatkārto to, ko teikuši iepriekšēji runātāji, lai mūsu diskusijas noritētu raitāk vispirms deskungs. Paldies priekšsēdētāji, sirsnīgi pateicos komisāru kungam par to, ka viņš ir ieradies uz lauksaimniecības komitejas sanāksmi. Un es gribētu runāt par vienu punktu, proti a, rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem. Jūs esat atbildīgi e, par uh, patērētāju veselību un citiem jautājumiem, un cilvēku šie jautājumi interesē, un Vācijā ir izveidota kvalitātes uh, sistēma, kur visi jautājumi tiek uh, dokumentēti un pēc tam var noskaidrot, kas ir atbildīgs par antimikrobiālo rezistenci. Šī sistēma ir ļoti uh, unikāla un tāda nepastāv cilvēku medicīnā, kad tiktu dokumentēta antibiotiku lietošana. Patiesībā veterinārā medicīnā tiek izmantos tikai viens uh, medikamentu, bet uh, Eh, šajā cilvēku ārstēšanā pieaugums eh, antibiotiku lietošanā ir par 47%, tādēļ jānoskaidro, kurš tad ir īsti atbildīgs par šo, šīs rezistences izveidi. Un es uh, ceru, ka mums ar uh, jums parlamentā būs laba sadarbība. Uh, Mums ar jūsu priekštec Hāna kungu bija ļoti laba sadarbība, un es ceru, ka tā tas būs arī turpmāk. Liels paldies tagad Rebekas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Dikastro kungu vārdā es vēlētos uzdot jautājumu komis, komisāru kungam. Proti, Ņemot vērā, ka komisija vēlas uzspiest um, augu iznīcināšanu neatkarīgi no tā, cik lielā mērā šie olīvu koki ir skarti no slimības un ir arī aizliegums atjaunot šos stādījumus, bet dažos reģionos nākas konstatēt, ka šāda metode nav efektīva un tiek inficēti arī uh, citi uh, koki. Uh, Tātad fitosanitārā situācija tik tiešām ir smaga, un jautājums ir, ko mēs tik tiešām varētu darīt. Un, protams, ka komisija uzstāja uz to, lai tiktu iz, iznīcināti visi augi, kas tikuši inficēti, lielākoties, protams, olīvu koki, bet ņemot vērā zaudējumus, eh, kādi jau ir radušies eh, audzētājiem un ražotājiem. Uh, ņemot vērā to, cik uh, infekcija plaši ir izplatījusies un ņemot vērā, ka tā ir baktērija, kur nāk no Kostarikas, man ir sekojošs jautājums. Kā mēs uh, kompensēsim ražotājiem un audzētājiem uh, visus šos zaudējumus, ņemot vērā to, kādas uh, ir sociāla-ekonomiskās sekas, kas tik tiešām ir smagas. Ļoti daudz stādaudzētājs ir skārus šī problēma. Es domāju, ka šī problēma būtu jārisina uh, konsolidēti un paturot prātā, ka runa ir par ārkārtas situāciju. Mums ir nepieciešams rīcības plāns, ir nepieciešama palīdzība arī pētniecības jomā, ir nepieciešams veicināt ātru risinājumu rašanu, lai palīdzētu skartiem uh, reģioniem. Ir jācenšas selekcionēt tādus alīvkokus, kas uh, būtu rezistenti pret uh, šo sārgu, lai uh, attiecīgi izglābtu citus reģionus. Tāpēc pētniecības uh, nodaļa būtu jānāk klajā ar risinājumu šai te specifiskajai baktērijai, tieši tāpat kā tas ir bijis citos gadījumos. Paldies! Pan poseł Wojciechowski, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, również występując w imieniu. Vočehovs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es izsakos ECR grupas vārdā. Paldies, komisāra kungs, ka esat ieradies šeit šodien, jo jūs esat atbildīgs par ārkārtīgi svarīgu nozaru Eiropas Savienībā, prot lauksaimniecību un visiem jautājumiem, kas ar to saistīti, tā skaitā arī ar Eh, pārtiks un pārtiks drošuma jautājumiem. Jūs runājat par Āfrikas cūku mēri, un te es vēlētos eh, nedaudz papildu skaidrojumu. Mums tiek apgalvots, ka Eh, embargo, ka, ka šī slimība nāk no Krievijas, bet embargo gal galā ir Krievijas ieviests, un šī situācija, manuprāt, ir ārkārtīgi dīvaina, un man šķiet, ka Eiropas Savienība nav pietiekami reaģējusi. Es vēlētos zināt arī, eh, kas notiek ar palīdzību lauksaimniekiem, jo līdz šim šī palīdzība ir bijusi niecīga. Uh, bet lauksaimnieki Eiropas austrumos ir pirmie, kuriem ir jātiek galā ar šo problēmu. Viņiem ir nepieciešama palīdzība, jo vieni viņi ar šo problēmu netiks galā. Man būtu vēl viens jautājums arī par um, dzīvnieku kaušanu, kas atbilst noteiktiem uh, rituāliem. Um, šāda te veida um, dzīvnieku kaušana Eiropas Savienībā nav aizliegta, bet dalībvalstīm būs jāizdara izvēle, jo ir um, cilvēki, kas nevēlas patērēt šādu gaļu un uh, noteikti būs jārod risinājums šādam jautājumam. Un visbeidzot, mans pēdējais jautājums. Tas ir saistīts ar cūku kastrāciju. Eiropas eh, parlaments norādīja, ka 2018. gadā būs jāpārtrauc ķīmiska kastrācija, um, aizstājot to ar citām metodēm, un cik tālu komisija ir tikus galā ar šo jautājumu, un kāds būs risinājums. Paldies! Palsens kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisār kungs, ka esat šeit. Man ir liels prieks eh, sveikt jūs šeit šodien un eh, piedalīties šajās diskusijās. Jo īpaši vēlos runāt par antibiotiku rezistenci. Tas ir jautājums, kas man jau īpaši interesē, tāpēc, ka es esmu referente jautājumā par veterināriem produktiem. Es negrasos skaidrot, kāpēc šis jautājums ir tik svarīgs. To jau pieminējāt arī jūs pats. Šobrīd, kad mums ir vienota pieeja, es vēlētos, lai mums būtu arī aizsardzības politika, kas būtu vienota, un dzīvnieku ārstēšanas politika, kas būtu vienota. Šo jautājumu nav iespējams eh, risināt ar subsidiaritāti. Mēs vēlamies novērst eh, negodīgu konkurenci iekšējā tirgu, un tāpēc mums ir nepieciešama vienota pieeja. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc arī, lai mēs aizstāvētu savas pozīcijas sarunās ar amerikāņiem. Starp citu, ASV ir sākušās debatas eh, par to, lai novērstu to, ka dzīvnieki, eh, dzīvniekiem eh, tiek eh, iebrauc antibiotikas, un es domāju, ka šajās sarunās par brīvās tirsniecības nolīgumu mums būtu jācenšas paturēt spēkā augstu dzīvnieku labturības aizsardzības līmeni, uh, un mums ir nepieciešams likums par antibiotiku lietošanu, kas stātos spēkā vienlaikus ar šādas pašas likumdošanas pieņemšanu ASV. Neaizmirsīsim, ka laimīgs dzīvnieks dod arī ļoti labs kvalitātes gaļu. Paldies! Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo ciekawe. Pani poseł Sanorach. Paldies, bija ļoti interesanti. Eh, gracias, presidente. Gracias, komisario. Sēneres Rodrīgas skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, paldies, ka esat ieradies, lai iepazīstinātu ar savām prioritātēm turpmākajiem mēnešiem. Bija ļoti daudz jautājumu, par kuriem es vēlētos uh, diskutēt ar jums, bet uh, Vispirms jau eh, jautājums par ģenētiski modificētajiem organismiem. Kā mēs varam garantēt to, lai uh, netiktu inficēts uh, eh, citas audzētavs, jo tiks pieļaut dažu ģenētiski modificēto organismu um, izmantošanu Eiropas Savienībā un kā varētu nodrošināt to, lai tiktu aizsargāts citas kultūras. Un arī jautājums par medu un biškopību, kā varētu novērst uh, inficēšanos šajā jomā. Jūs runājat arī par TTIP un teicāt, ka mēs nepiekāpsimies pārtiks drošuma jomā. Ja mēs eh, vienojamies par TTIP un eh, ja tiek parakstīts arī līgums ar Kanādu, vai būs spēkā mehānismi, kas eh, garantēs to, ka netiek importēta amerikāņu un Kanādas gaļa no tādiem dzīvniekiem, kuru audzēšanā ir izmantot hormoni. Un visbeidzot, vai tiks aizliegt produktu, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem? Paldies! Jā, komisār, vielen dank für... Linkungs. Paldies, komisār kungs, kas pie mums uh, ieradies. Es arī nodarbojamies ar uh, antibiotiku jautājumu. Tagad uh, tiek teikts, ka Eiropas Savienībai ar to jānodarbojas, un tagad tiek īstenot tāda minimizācijas stratēģija, un, uh, un antibiotikas tiek izmantotas ne tikai dzīvnieku audzēšanām, bet arī cilvēkiem, un uh, pieeja ir jābūt tādai, ka jāsamazina uh, antibiotiku izmantošana. Tālāk par pesticīdiem. Es baidos, ka uh, tagad uh, saskaņā ar TTIP uh, procesu, kas ievelkas, mums vajadzēja pieņemt lēmumu jau 2012. gadā, un uh, ieteikmes novērtējums bija jāveic, bet tagad šis process ievelkās. Un tagad jau viens slimfozāts ir iekļauts vēzi izraisošo vielu sarakstā, ko ir izstrādājusi Pasaules veselības organizācija, ko jūs varētu par to komentēt. Un eh, arī es gribētu zināt, kā visi šie procesi notiek eh, demokrātiski. Šīs nacionālo valstu izsniegtās atļaujas rada situāciju tādu, ka, ka katrā valstī regulējums ir atšķirīgs. Thank you for coming along, Commissioner. Paldies, komisāra kungs, par to, ka ieradāties. Es vēlētos runāt par endokrīnās sistēmas traucējumiem. Eh, proti, eh, tās ir vielas, kas ir atrodamas herbicīdos un eh, tiek lietot jau kopš 67. gada, un es personīgi esmu izmantojis šos produktus, un es varu arī atzīt, ka neesmu bijis pietiekami aizsargāts, un joprojām esmu šeit. Bet, ja uh, Eh, tie tiek aizliegt, tad ļoti daudzi uh, produkti uh, pazudīs no lauksaimniecības, un mums būs daudz ierobežotāks uh, vielu spektrs, un tas varētu radīt jaunas problēmas. Ja tik tiešām šīs vielas tiks aizliegts, tad um, um, augu uh, augkopībā uh, varētu rasties problēmas. Gal galā mēs importēsim uh, šos augus no tre, citām valstīm, kurās tiek izmantot šīs vielas. Un tāpēc, piemēram, uh, Lielbritānijā pesticīdi nemaz nav uh, viena no galvenajām uh, problēmām. Mm, ir citas problēmas, kas tiek uzskatīts par smagākām. Tātad pesticīdi, manuprāt, nav tas smagākais, un man šķiet, ka komisija eh, cīnās pret kaut ko, kas patiesībā nepastāv. Tālāk, kas attiecas uz eh, kampilobakteriju, es saprotu, ka ir ārkārtīgi eh, grūti kontrolēt šo problēmu, un tā ir problēma, jo īpaši valstīs, kur ir siltāks klimats. Un uh, Komisija uzsāk likumdošanu sagatavošanu, eh, bet Dānija un citas eh, valsts varbūt eh, kaut ko paveiks, bet vidusjūras piekrasts valstīm tik labi neveiksies. Un es domāju, ka ikvienam jāsaprot, ka patiesībā tas viss ir pašu gaļas patērētāju rokās. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, teraz wystąpienia jednominutowe. Jednominutowe. Pani... Tagad viena minūte katram runātājam, viena minūte uh, katram deputātam. Hens Garsīs kundze. Liels paldies, komisārkungs. Paldies, ka esat ieradies uz mūsu sanāksmu. Es vēlos runāt par cīņu pret kaitēkļiem. Tie uz mums gulstas milzīgā atbildība, ir ļoti daudz eh, slimību, piemēram, ksilēla fastidioza. Vai jums nešķiet, ka eh, mēs varētu strādāt ar um, tām valstīm, kurās eh, nav šāda problēma? Varbūt mums, būt, mums varētu būt tirsniecības um, attiecības ar šīm valstīm, un tādējādi mēs varētu novērst um, to, ka šādas slimības mūs skar. Un visbeidzot, es vēlētos runāt par. Um, ģenētiski modificētiem organismiem. Klīst baumas par to, ka pavisam drīz nāksiet klajā ar priekšlikumu šajā jomā. Un es vēlētos, lai jūs mums nedaudz vairāk pastāstītu par šo nacionalizēšanu, jo ir ļoti daudz lēmumu, kas saistīti ar dalībvalstu uh, nacionālajām, vai tas nenovedīs pie um, negodīgas konkurences Eiropas Savienībā. Paldies. Bardzo, panie komisarzu, trwają rozmowy z e, Japonią. E, dotyczą one również. Kaļinovs kungs, paldies priekšsēdētāji. Šobrīd tiek vests sarunas ar Japānu, un tas ir saistīts arī ar jums atvēlēto atbildības jomu. Vai e, tik tiešām Japāna ievēros reģionalizācijas principu, kur mēs esam pieņēmuši, ņemot vērā ne, nu, pat notikušo, proti ir valstis, kuras nevar eksportēt, e, tāpēc, ka e, tās ir skārs Āfrikas cūkumērs. Un tāpat mēs tikām informēti par to, ka tiks pārskatīta higienas pakotne, un acīm redzot, tiks paplašināts darbs pie jautājuma par um, um, dzīvnieku kaušanu. Kāds ir uh, jūsu viedoklis par šo jautājumu? Un trešais. Runa ir par kopīgo fitu sanitāro deklarāciju Eiropas Savienībā. Cik tā mēs esam tikuši šajā jautājumā? Paldies! Silhazelkamp. Pani. Ja, dank u wel. Eh, dank u wel, voorzitter. En eh, fijn dat de commissaris. Paldies, uh, eh, Hazelkamps kundze. Paldies, uh, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Ir ļoti daudz jautājumu, kas saistīti ar jūsu atbildības jomu, dzīvnieku labturība, veselī, eh, sabiedrības veselība, tāpat arī eh, pārtiks produktu izšķēdēšana. Manuprāt, Ļoti daudz, kas no šiem jautājumiem ir saistīts ar to, kā mēs eh, nodarbojamies ar dzīvnieku audzēšanu. Tātad tā ir intensīva. Dzīvnieki eh, tiek speciāli nobaroti, un mēs tāpat arī pārvadājam dzīvniekus eh, pār visai Eiropas Savienībai. Es vēlētos dzirdēt, kāds ir jūsu vērtējums šai problēmai. Ko jūs domājat par lauksaimniecības ražošanas intensifikāciju kā tādu. Mēs, piemēram, redzam, ka Nīderlandē e, daudz slimības attīstās tieši tajos reģionos, kur notiek intensīva lauksaimniecība. Vai jums nešķiet, ka šāda lauksaimniecība būtu jāizliec? Paldies! Man pasev kaputo, balsbrušu. Tā kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisāru kungam ne tikai par to, kas ir ieradies, bet arī paldies par jūsu uh, nostājiecībā uz dialogu ar Eiropas parlamentu. Iepriekšējā sesijā jau plenārsēdē arī runājām arī par šiem endokrinās sistēmas traucētājiem, traucējumu izraisītājiem, un arī nākotnē cerams, ka turpināsim runāt par šo ārkārtīgi lielo uh, problēmu. Es eh, vēlos arī uzdot jautājumus, kas attiecas uz AMR rezistents pret antimikrobiāliem līdzekļiem. Piekrītu arī Palsons kundzei, kas lieliski jau visu arī minēja, bet man ir divi jautājumi, specifiski jautājumi. Lai saprastu, kāda ir komisijas orientācija šajā jautājumā, mēs zinām, ka tagad jau ir pierādīta antibiotiku AMR negatīvā ietekme vai komisija veicinātu tādu atbildīgāku antibiotiku patēriņu. Vai ir kādi pasākumi tieši uz visplašāk izmantotajām uh, uh antibiotikām? Un otrs jautājums vai kad pasākumi iecerēt, lai arī vētārsti nevarētu pārdot cilvēku, eh, cilvēkiem domāt zāles. Arī Dānijā, piemēram, kas līdzīgs nav vārds, paldies. Bardzo dziękuję i prosiłbym o skracanie wypowiedzi, szczególnie podziękowań. Es vēlētos eh, lūgt izteikties īsi. Tagad Millers kundze. Millers kundze, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, man ir viens jautājums par klonēšanu un par uh, uh marķējumu pārtikai, kas ir uh, iegūta klonēšanas rezultātā saistī arī importētai produkcijai un saistībā ar TTIP sarunām. Tāpat man interesē jautājums par endokrīnās sistēmas traucētājiem un par invazīvām uh, sugām. Vai uh, notiek monitorings attiecībā ar uh, veterināriem medikamentiem šajā jomā? Pasātkungs. Paldies, divīs jautājumi. Jārkungs, tātad eh, viens jautājums par uh, eh, auga aizsardzības līdzekļu izmantošanu ar neonikotinoīdu uh, izvērtējums. Vai ir kaut kas zināms par rezultātiem un par riska izvērtējumu šīm uh, vielām un kādas tā rezultātā vielas varētu lauksaimnieki turpmāk izmantot augu aizsardzībai. Un otrs ir jautājums par antibiotiku izmantošanu, vai tās drīkst izmantot arī lauksaimniecībā vai tikai cilvēkiem. Paldies tagad vai Bušas kundze. Jā, paldies. Ir uh, man jautājums par um, um, au, dzīvnieku aizsardzības uh, nodaļas uh, pastāvēšanu, vai tā uh, joprojām pastāv Sanko ģenerāla direktorātā, vai tā ir aizstāta ar citu nodaļu. Un otrs jautājums F EFSA ietekmes novērtējums uz, par uh, kukurūzas uh, Monsanto 15.07 um, uh, izmantošanu vai ir nepieciešams veikt jaunu Uh, ietekmes novērtējumu, vai šis uh, MON 1507 tiks atļauts vai ne, un ja jā, tad kad, un vai jaunie dati tiks ņemti vērā, kad tiks izvērtēts par jaunu regulējumu uh, ģenētiski modificētiem organismiem un to audzēšanas atļaujām. Paldies, Bogovičs kungs komisāra kungs šogad. Viens no galvenajiem darbiem būs TTIP sarunas, un tādēļ man ir jautājums jums par TTIP nolīgumu. Esam dzirdējuši daudz kritikas par atklātību vai patiesībā tās trūkumu Daļa dokumentu ir uh, izlasām tikai um, aiz slēgtām durvīm. Es esmu iepazinies ar šiem dokumentiem, bet jūs teicāt, ka attiecībā uz pārtiks nekaitīgumu nebūs nekādu kompromisu. Vai tas nozīmē, ka pēc tītīpa noslēgšanas Eiropā joprojām nebūs atļauts izmantot augšanas hormonus un antibiotikas gaļas lopaudzēšanā. Un vēl viens jautājums par pesticīdiem. Vai esat paredzējuši kādas izmaiņas uz MRL? Un vai ir gaidāmas kādas izmaiņas attiecībā uz pesticīdu izmantošanas atļaujām Eiropā, vai jā, Eiropa joprojām saglabā savus augstos standārtus šajomā. Un vēl viens jautājums. Mā, ir bažas, ka tad, ja mēs nebūsim pietiekami atbildīgi un skaidri nedosim atbildes jau pirms tītību noslēgšanas, uh, Eh, ja mēs to nedarīsim, tad tieši manis minēto iemeslu dēļ TTIP cietīs neveiksmi, izgāzīsies, jo Eiropas patērētāji ir jāaizsargā un šo līmeni nedrīkst pazemināt. Oui, <coughs> merci, président. Il n'y aura jamais de sécurité. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, tad, uh ir nepieciešama arī brīvība, lai nodrošinātu pārtiks nekaitīgumu. Arī pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši, ka ļoti daudz ir bijuši skandāli tieši pārtiks jomā. Tas ir tāds ultraliberālā ideoloģija, kur mērķis ir tikai gūt pēļņu, lētākas preces un zemā kvalitāte šo marķējumu, ko mēs jau prasām vairākus gadus, šķiet drīz arī tiks piemēroti. Taču tiešām tas ir pateicoties patērētājs piedienam, kuriem jau ir apnicis ēst sazinko. Tālāk par eh, šo pārtiks patriotismu arī jādomā vienotajā tirgū par to. Jūs gribat uzspiest vienu lēmumu visiem, eh, atteikties no suverenitātes, nu, tikai vienīgi gūt pēļņu, bet tas vienmēr nodarīs kaitējumu veselībai, pārtiks nekaitīgumam. Varbūt ir eh, tomēr ir pienācis laiks mainīt politiku. Dziękuję, pan poseł Tarabella. Vārds Terabels kungam uh, to interesanto un svarīgo jautājumu vietā, par ko jūs runājāt, komisāra kungs, es pievērsīšos diviem. Pirmkārt, izcelsmes norādes vai marķējums svaigai gaļai un otrkārt pārstrādātai gaļai. Mēs konstatējam lielu pretestību, it sevišķi pārtiks rūpniecībā, kaut gan patērētāji vēlas šādu uh, marķējumu un pētījumi, kas ir veikti par izmaksām, liecina, ka cena varētu pieaugt par 0,67%, kas ir būtībā pilnīgi mm, nebūtiski. Tādēļ mums būtu jābūt pragmātiskiem, jāvirzās uz priekšu, jo patērētāji no mums to gaida. Otrs jautājums ir klonēšana. Ir konstatēts, ka tas ir riskanti, dārgi, tas ir uh, arī apdraudējums uh, Uh, dzīvnieku labturībai neviens nevēlas to. Un kādēļ komisija nevarētu vienreiz skaidri pateikt, ka mēs neatbalstam klonēšanu, tā nav uh, mūsu interesēs, un tas tikai atbilstu labas pārvaldības um, principiem, par ko jūs tā iestājaties. Paldies! Uh, komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, saka Noižila kundze. Tā tad. Uh, Mans jautājums tagad uh, tika nolēmts neskatīt uh, regulu par uh, sēklu materiālu, vai tagad ir paredzēts jauns grafiks, jauns datums, kad šāds priekšlikums tiks piedāvāts? Otrs jautājums - tītip. Mēs nedrīkstam nekādi piekāpties mūsu standārtu pazemināšanas ziņā. Mums ir jāiestājas stingri par Eiropas standārtu ievērošanu attiecībā uz pārtikas produktiem. Paldies. Činkuje, pan posel Andriju. Andriju kungs, paldies priekšsēdētāji. Eh, es gribētu pievērsties diviem jautājumiem. Pirmkārt, eh, izcelsmes norādēja eh, pār, pārstrādātas gaļas gadījumā pārtiks produktos pārtērētāji vēlas, lai šāds martējums būtu, jūs paužat skepsi par šo jautājumu. 2013. gada uh, um, veiktie pētījumi um, tika apstrīdēti, vai komisija ir paredzējusi veikt jaunus pētījumus. Otrs jautājums ir par baktēriju, kas uh, E, negatīvi ietekmē olīvkokus, tātad ksilela fastidioza, vai komisija ir mā, paredzējusi mainīt kontrols stratēģiju Eiropas Savienībā, jo šī ksilela fastidioza uh, ir vēl viens parazīts līdztekus uh, mušai, kas arī bojā olīvkokus. Tātad mums ir jāmaina pieeja. Paldies. Pani posūšājai. Šrajer kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos pateikties komisāram par to, ka viņš aizstāv cūku audzētāju intereses konfliktā ar uh, Uh, Krieviju. Tālāk par antibiotiku izmantošanu. Nīderlandē mēs pēdējo gadu laikā esam samazinājuši par 50% antibiotiku izmantošanu, bet tagad nozares pārstāvi uzskata, ka mēs vairāk samazināt nespējam, jo pretējā gadījumā tas atstāt negatīvu ietekmi uz dzīvnieku veselību. Es gribētu zināt, kādas ir jūsu domas. Mūsu valsts sekretārs ir arī pasūtījis bijis pētījums par šo jautājumu. Ir skaidrs, ka sabiedrības veselība ir prioritāte, bet tad mēs esam dilemmas priekšā, ko lai mēs darām. Ja mēs uh, vēlamies atbilstoši ārstēt dzīvniekus, mēs nevaram samazināt antibiotiku lietošanu vēl vairāk, bet no otras puses tad uh, mēs uh, radam apdraudējumu uh, cilvēku veselībai. Paldies, tagad vārds Meliors kundzei. Es pateicos jums, komisār kungs, kas esat pie mums atnācis par jūsu detalizēto stāstījumu pateicos, un tagad man ir jautājums par antibiotiku izmantošanu dzīvnieku audzēšanā. Te jau tik pieminēts, ka Vācijā tiek veikta ļoti uh, Uh, pamatīga uzraudzība šai jomā par uh, antibiotiku izmantošanu, un varbūt komisāri varētu domāt par šīs pieredzes izmantošanu uh, arī citviet Eiropā. Ko jūs par to domājat? Otrs jautājums ir par ģenētiski modificētiem organismiem. Jūs arī pats piedalījāties uh, sarunās par uh, regulējumu šai jomā, bet jautājums ir par to, kā saskaņot bioloģisko lauksaimniecību un ģenētiski modificētu dzīvnieku barību. Un uh, va uh, varbūt šeit vajadzētu kaut kādu īpašu marķējumu paredzēt, un ko par to domā komisija. Sebastijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāru kungs. Tikai daži jautājumi par dzīvnieku labturību. Ne visas dalība valstis īsteno regulas par dzīvnieku kaušanu normas. Jautājums ir ar cūku kaušanu, jautājums, kad komisija pārskatīs šīs normas, un otrs jautājums par transportēšanu. Kad tiks noteikts astoņu stundu ierobežojums? Esmu no Valencijas, mēs audzējam olīvu kokus, bet mēs eh, cieši arī citrus um, augi. Un tas, šīs slimības ir ievestas no Āfrikas. Vai komisija ir domājusi aizliegt uh, pro, produkcijas importu no inficētajām valstīm, lai apturētu slimību izplatīšanu? Jā, tanke, komisār. Ich... Dortmund kungs. Jā, komisār kungs, man ir jautājums par TTIP. Mēs uh, um, um, vides komiteju komitejā arī diskutējām par uh, jautājumu, ka um, Eiro ASV nevēlas uztvert Eiropas Savienību kā vienotu veselumu, bet gan uh, vēlas mūs sašķelt pa dalību valstīm, ka, piemēram, tiek importēta āboli un bumbieri no astoņām dalību valstīm, bet no citām ne. Un un mums, piemēram, nebūtu atļa, ienācis prātā, ka mēs paziņot, ka mēs tagad no Kalifornijas kaut ko atļaujam importēt un no citiem štatiem nē. Un eh, es domāju, ka tas ir ļoti būtiski domājot par mūsu eksporta spējām un par mūsu pārtiks produktu drošības sistēmu. Pan poseł Buda, bardzo proszę. Domnule comisar, ați vorbit foarte bine despre pesta porcină. Budas kungs, eh, komisār kungs, jūs runājāt par eh, slimībām, kas skar putnus, mājputnus un arī olīvkoks, bet uh, es gribētu jautāt par zilā smēles slimību, kas centrāla un austruma Eiropā skan skar lielopus. Un uh, komis komisija aktīvi darbojas šajā jomā, bet eh, tā kā šī slimība izplatās un ir vēl Krievijas embargo, tad eh, tas var novest pie daudz lauksaimnieku izputēšanas. Gracias, señor presidente. En primer lugar, pedirle Paldies, priekšsēdētāji, saka Agilēras kundze. Tātad vispirms vēlos atvainoties par to, ka nokavēju sēdes sākumu. Uh, Es ar uh, lielu interesi vēlējos uh, jūsos uh, klausīties, un tagad es gribu uzdot jautājumu. Es, diemžēl, nedzirdēju jūsu ievadrunu, bet tomēr uzdošu jautājumu. Tātad. Ir ierosināts grozījums 7.2.2004 par veterināriem medikamentiem. un uh, tiek nošķirti medikamenti, kas tiek, uh, ir paredzēti dzīvniekiem un kas ir paredzēti lietošanai cilvēkiem. Vai ir uh, pieļaujams, ka mazāk droši medikamenti tiek pieļauti lietošanai dzīvniekiem, jo mērķis taču ir tas pats, kas ārstējot cilvēkus. Tāpat Uh, īpašas aģentūras izveide veterināriem medikamentiem. Kā to var pamatot? Kāds ir pamatojums, jo spe nozares speciālisti vienkārši nesaprot šādu situāciju? Un Ostatnim diskusiju pan posel Federlei. Un uh, noslēgumam vārds Federlei kungam. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāru kungam, ka jūs ļoti e, skaidri runājāt par e, antimikrobiālo rezistenci. Es domāju, ka mums ir jāpaplašina skatījums uz šiem jautājumiem. Uh, jūs kā komisārs, ko jūs domājat darīt starptautiskā līmenī, jo šobrīd ir centieni reglamentēt šo antibiotiku lietošanu Eiropas uh, Savienībā, bet mēs jau zinām, ka galvenās problēmas ir nevis Eiropas Savienībā, bet Indijā un Ķīnā, kur pārāk uh, daudz tiek lietots antibiotikas. Uh, un, diemžēl, šī rezistence vēl tikai attīstīsies. Tādēļ jautājums, ko esat paredzējis darīt starptautiskā līmenī. Otrkārt, ir paredzēts uzsākt iniciatīvas jaunu antibiotiku radīšanai un reglamentēšanai. Kā jūs esat paredzējis organizēt šos pētījumus, lai nodrošinātu konkrētākus rezultātus? Paldies! Uh, mums ir uh, izsmelts viss uh, runātāju sāraksts, vēlos visiem pateikties, un tagad vārds komisāram atbildēm. Un nākamais punkts ir par baktēriju ksilēlu, tā kā par šo jautājumu mums vēl būs iespējams diskutēt. Paldies! Jā, man ir visai maz laika, līdz ar to nevarēšu atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem. Diskusijas tiešām ļoti svarīgas, jautājumi ir ļoti svarīgi, atbildēm jābūt detalizētām par ksilēla baktēriju runājot. Pēc šīs sanāksmes jūs varēsiet arī aprunāties ar atbildīgo eh, cilvēku kolēģiem no DG Sanko tieši, kas attiecas uz Xylella fastidiosa baktēriju. Mēs apkoposim visus jautājumus, un ja jūs neiebildīsiet, tad eh, es atbildēšu rakstiski uz visiem jautājumiem, jo arī man ir ļoti, ļoti svarīgi uh, sniegt jums detalizētas atbildes. Ļoti svarīgi arī jums eh, komunicēt un iet uz priekšu. Sākšu ar. Jautājums no Desa kunga par AMR. Kā ārsts es apzinos, cik aktuāls ir šis jautājums, cik svarīgi ir cīnīties pret AMR. Tā ir absolūta prioritāte manā darbā šeit ir jāskata abas dimensijas, gan cilvēka dimensija, gan arī augu veselība un tam līdzīgi, jo es uzskatu, ka mums ir jāizstrādā visaptveroša strateģiska pieeja cīņā pret šo antibiotiku izmantošanu, sākot no dzīvniekiem līdz cilvēkiem. Dažas idejas ir ļoti labas, piemēram, par to, ka būtu kopīgs datu bāzes, kur tiktu reģistrēts, uh, reģistrēta visa šī informācija. Tālāk par AMR. Jūs zināt, ka šodien mēs pārskatām mūsu piecu gadu rīcības plānu AMR jomā. Jūs zināt, ka šis pārskats tika publicēts 26. februārī šogad. Es uzskatu, ka ir nepieciešams izstrādāt visaptvarošu pieju, kas tiktu vērsta gan uz antibiotiku um, patēriņu cilvēku ārsteišanas jomā, gan arī dzīvnieku ārsteišanas jomā. Būtu ļoti labi, ja katru gadu būtu arī kāds paziņojums, izvērtējums par veselības aprūpi Eiropas Savienībā. Vienoties, ja mēs varētu par kādiem indikatoriem, aktuāliem jautājumiem, īpaši par AMR šīm slimībām, un ja mums būtu kopīgs priekšstats, šī kopīgā bilde par to, mēs zinātu, cik tālu esam tikuši, kur mēs esam tagad, un kā iet ja uz priekšu, un kā samazināt šo antimikrobiālo līdzekļu patēriņu, izmantošanu. Lai to panāktu, ir nepieciešama ne tikai uzraudzība, šis monitorings, ir jāmaina arī metodes un veids, kā uh, mēs varam liekt arī antibiotiku izmantošanu preventīvās situācijās. Tāpat laikā arī mudinot izstrādāt jaunus medikamentus un nevis tikai antibiotikas. Es to ļoti labi zinu. Mums ir arī jāveicina, jāmūdina pētnieki strādāt pie šiem jaunajiem uh, instrumentiem. Būtu labi, ja būtu šī kopīgā pieeja un varam arī, arī jo, Sanko Digi, mēs varam noteikti komunicēt par to kopā ar veterināro bīroju, lai nāktu klajā ar kopīgu rīcības plānu un mudinātu arī dalību valstis mums sekot. Daži no jums min labus piemērus no Vācijas. Es biju Nīderlandē. Uh, Un es redzēju lielisku praksi Nīderlandē to, ka ir kopīga datu bāze par antibiotiku izmantošanu visās uh, saimniecībās un arī slimnīcās. Arī viņi ir gatavi izsvarēt kopīgu programmu un apkopot savus spēkus. Es gribu ļoti aktīvi strādāt uz vietas, redzēt, kā praktiski mēs varam spēt soļus uz priekšu, lai samazinātu antibiotika izmantošanu. Tālāk runājot par. Vaicekovska kunga jautājumiem par um, kautuvju pētījumiem. Un arī par šiem uh, reliģiozajām vai rituālajiem dzīvnieku kaušanas metodēm. Tad ir pienākums arī respektēt uh, cilvēku ticības brīvību, kā tas ir Eiropas Savienības pamatiesību hartā, bet, protams, viņi ir arī atbildīgi uh, par arī dzīvnieku labturību un šiem standartiem un Eiropas Savienības uh, dzīvnieku labturības stratēģiju no 12. līdz 15. gadam. Komisija arī nāca klajā ar pētījumiem, lai sniegtu patērētēm informāciju par šo dzīvnieku labturību. Un pētījums ir noslēgts, komisija veic analīzi pašlaik īsti nav skaidri. Par šo apdulināšanas tehniku, kur arī veicām šo pētījumu, un tagad tas tad arī tiek analizēts. Tālāk. Tālāk Garcijas kundze uzdev jautājumu par ksilēla iešanu Eiropas Savienībā. Mums nevajadzētu par zēmu novērtēt auga aizsardzības svarīgumu. Eiropas komisija ir arī priekšlikumi par šo kā, cīņu pret augu kaitēkļiem, cīņu pret nezināmiem riskiem lai būtu arī pieeja attiecībā uz trešo valstu ekspertu certifikātiem, lai tie būtu autentiski, varētu nodrošināt cīņu pret krāpniecību. Es ceru, ka. Un mēs būsim ļoti proaktīvi. Tieši augveselības jomā es zinu, ka dažas valstīs iestājas par to, lai uh, būtu ļoti stingri importu kontroļas sistēma, citas valstis ir pret, es esmu atvērts eh, pret atvērtu sistēmu. Šis kompromisa priekšlikums nosaka skaidri, ka mums ir jābūt ļoti proaktīviem. Mēs redzam, ka ir valstis, kur ir riski, mums ir jārīkojas un jāizliedz eh, imports no šādām valstīm. Tagad par klonēšanu. Gaļas marķējums. Tad, tad šo klonu dzīvnieku gaļas marķējums priekšlikums izraisa ārkārtīgi lielu interesi. Ir er, Gaļas marķējums tika apspriests, bet 2013. gadā tas tika aps, netika apstiprināts komisijā. Pētījums tomēr norāda, ka šādu pasākumu praktiskā piemērošana ir īpaši vēl jāizpēta. Arī DJ Agrī tagad ir arī uzsācis pētījumu par uh, klonēto dzīvnieku gaļas uh, marķējumu. Šie dzīvnieki ir uh, iegūti ar uh, ļoti tradicionālām uh, lopkopības metodēm. Tālāk jautājums arī par izcelsmes marķējumu. Tas ir tāds uh, daudzdimensionāls jautājums, tam var būt ļoti plaša ietekme, atbilstīgi esošai ekonomiskai situācijai. Eiropas komisijas pienākums ir nodrošināt uh, tādu procesu, kas balstās tieši uz pierādījumiem. Komisija arī ir pieņēma zināšanā Eiropas parlamenta prasību pēc obligāta izcelsmes mārķējuma. Uh, domājam par tālākiem soļiem. Šis pasākums varētu būt dārgs, arī radītu slogu operatoriem, kontrols iestādēm. Tādēļ komisija uzskata, ka ir nepieciešams turpināt pārdomas un darbu pie šī jautājuma, lai varētu rast pēc iespējas samērotāku, proporcionālāku veidu, lai eh, šo visu atrisinātu. Uh, Madam Paulsen raised question. Paulsens kundze uzdeva jautājumus. Par AMR, par rezistenci pret antibiotikām. Tagad Eiropas Savienībai ir uh, iespēja arī pieņemt pasākumu šai jomā, tāpat kā, tie, kā jomā, kur ir, piemēram, dzīvnieku infekcijas slimībām, būt tad proaktīvākiem. Uh, preventīvajā jomā. Esam samazinājuši arī veterināro zāļu izmantošanu, taču jāpaturprāt arī tas, ka šis ir tikai viens uh, no elementiem Eiropas Savienības cīņā pret AMR. Jaunie eh, priekšlikumi veterināro zāļu jomā ir ļoti fundamentāli, ir farmakovigilants jomā, līdz ar to balso pret grozījumiem, kas ir ārpus darbības jomas. Daži no jums arī minēja to, ka mums ir jārunā par AMR starptautiskā līmenī. Jā, noteikti. Es nevaru iedomāties tādu iespēju. Mēs varētu cīnīties pret AMR, ja šajā cīņā nepiedalās arī PTO vai Pasaules veselības organizācijā drīzāk, arī uh, Pasaules uh, dzīvnieku veselības organizācijā par to ir jārunā, un arī citos starptautiskos formos. Ja mēs runājam par trešajām valstīm, Ķīnu, Argentīnu, Brazīliju, ASV, šie jautājumi ir jāuzdod, jādiskutē. To mēs varam izdiskutēt savās attiecībās ar trešajām valstīm. runājot par mūsu augstākajiem pārtiks nekaitīguma standartiem, salīdzinot ar standartiem, kas ir spēkā šajās valstīs. Un, protams, vēlos norādīt arī, ka Pasaules veselības organizācijā būs arī maijā ļoti liela konference tieši par šo jautājumu, par AMR. Mēs arī noteikti cieši sakosim diskusijām Raudzīsim, kā varam arī strādāt pie šī jautājuma starptautiskā līmenī. Var jums tikai piekrist. Par tētipu. Ko varam sasniegt attiecībās uh, starp ES un ASV? Te vēlos norādīt, ka mēs uh, nerunājam vispār par standartiem, tur nav iespējams nekādas sarunas. ASV, kā jūs teicāt, arī nevar pieņemt Eiropas Savienību kā vienu veselumu, bet mēs uzskatām, ka tas ir absolūti fundamentāli, kā ASV raugās uz Eiropas Savienību kā uz vienotu veselumu un nevis uh, izvēlas. Uh, sadarboties ar atsevišķām valstīm. Tātad eh, nevis šīs divpusējās attiecības, bet Eiropas Savienība kā vien vienot. Citādi tas vienkārši iznīcinās mūsu vienoto tirgu un kopējo lauksanīcības politiku un mūsu kopīgo standartus. Mēs runājot par fitosanitāriem pasākumiem. Mēs vēlamies saglabāt pēc iespējas augstākus standartus un nosūtīt ASV ļoti skaidru vēstījumu par to, ka mūsu standarti Eiropas Savienībā kopumā ir tiešām šie divi stūrakmeņi, uz kuru pamata mēs varam turpināt sarunas. par uh, augu reproduktīvo materiālu. Jā, komisija februārī 2015. gadā atsauca savu priekšlikumu par šo augu reproduktīvo materiālu. Daži jautājumi arī tika identificēti attiecībā uz esošo likumdošanu. Izvērtējumeks tika veikts 7. un 8. gadā, bet dažas nevalstiskās organizācijas pauda bāžas par esošās likumdošanas striktumu un ka tas nodara kaitējumu arī mazā apmēra ražoša, ražotājiem. Es tikos ar visiem iesaistītajiem NVO, kuras vēlas diskutēt par iespēju izvēlēties jaunu pieju augu reproduktīvā materiāla jomā. Bet šodien mēs diskutējam ar visām iesaistītajām pusēm, kā tad iet uz priekšu. Te ir divas iespējas. proti um, atjaunināt iepriekšējais komisijas priekšlikumu un, protams, arī grozīt dažus pāntus, paredzēt iespēju veikt izvērtējumu, izsvarāt arī daļēju šo izmaiņu ietekmes novērtējumu, vai arī sagatavot jaunu konceptu, jaunu priekšlikumu. Tas mums ļaus uzsākt, izstrādāt arī jaunu ietekmes novērtējumu. Tas, protams, nozīmē, ka būs nepieciešams laiks. Tālāk runājot par. glifocīdu. Tātad glifocīts arī, ka glifosīts, kas arī tiks klasificēts kā kancerigēna viela. Šī viela tiek izmantota plaši dažas ģenētiski modificētos augos. Pašlaik tas tiek izvērtēts. Apstiprinājums uh, ir spēkā līdz 15. gada uh, decembrim, un šos uh, pesticīdus izvērtē pirms uh, tiek veikts šis peer review, šis pārskats. Eh, pašlaik tas tiek izstrādāts un tiks noslēgts darbs pie tā 15. gada augustā. Referējošā dalība valsts Vācija ir nākus klē ar visaptvarošiem datiem, pierādījumiem par to, ka šī viela nevar tikt klasificēta kā vēzi izraisoša viela. 2016. gadā būs arī vispārīgs izvērtējums par esošo likumdošanu šajā jomā. Nikotinoīdi. Ieteikums novērtējums šeit nav paredzēts. EFSA ir or organizēja konkursu par datu apkopošanu. Pašlaik tiek veikts tikai pārskats un tiek veikta analīze par nākamajiem soļiem. Tālāk. dzīvnieku labturība. Ļoti daudz ko var panākt nacionālajā līmenī. Šajā jomā es pats arī devos uz Nīderlandes paraugu saimniecību, kur tiek ierobežot antibiotiku izmantošana. Tie ir lieliski piemēri, kurus uh, noteikti var arī izplatīt un kam var sekot. Of course, may I say that I will ready to answer. Esmu tātad, kā jau teicis, gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem arī rakstiski. Tāds ir mūsu pienākums. Bardzo przepraszam, panie komisarzu, ale i tak. Liels paldies, komisār kungs. Jūs ļoti detalizēti atbildējāt uz jautājumiem, un, protams, ja tas ir nepieciešams, ja vēlties vēl atbildēt uz citiem jautājumiem, protams, jūs varat to darīt rakstiski. Mēs visi arī Lieliski zinām to, ka jebkurā brīdī varam uzdot jautājumus komisāram, jo īpaši tāpēc, ka komisārs ir ļoti atvērts un gatavs atbildēt uz mūsu jautājumiem. Lielas paldies! Mēs uh, pievērsīsimies vairāk ļoti svarīgu jautājumu risināšanai, uh, piemēram, slimības, kas skārušas. Uh, Eiropas dienvidus un Eiropas austrumus, tāpat arī sarunas, eh, kurš šobrīd norit tik tiešām ļoti daudz diskutējumu jautājumu, un mēs ceram, komisārkungs, ka mūsu dialogs arī turpmāk būs regulārs. Līdz ar to esam izskatījuši šo punktu darba kārtībā. Lielas paldies jums par to. Un tagad neliels pārtraukums. Przechodzimy do punktu piątego. Wystąpienie komisji. Un tagad piektais punkts mūsu šās dienas darba kārtībā. Komisija mūs iepazīstinās Nē, es atvainojos, saka priekšētājs, kolēģi vēlējās izteikties. Tātad neliels pārtraukums, tagad atsākam darbu, cienījamie kolēģi. Pani Posunojčak. Sehr geehrter Herr Vorsitzender. Priekšsēdētāja kungs, man arī bija lūgums Kestinger kundzei, kura ir uh, referente par uh, Eiropas uh, stratēģiju. Pētniecību stratēģiju un uh, Um, mums ir ļoti daudz grozījumu iesniegts, un es tādēļ lūgtu Kastingers kundzes vārdā uh, pārcelt no ceturtdienas, paredzot to balsojumu uz vēlāku laiku, jo mums ir uh, ļoti liels darba apjoms, un es tiešām uh, būtu ļoti pateicīgi, ja jūs atbalstītu šo ierosinājumu. Pani poseł, to nie jest tylko moja. Cienījumā kolēģi, tas nav lēmums, kuru es varu pieņemt viens pats, ir paredzēta procedūra šādā gadījumā, vai būtu vismaz divi deputāti, kas atbalstītu Naihls kundzes priekšlikumu. Lūdzu, paceliet roku, ja esat uh, viens prāts. Tā tad ir vismaz divas personas, kas piekrīt, vai ir Tad mums ir četri deputāti, kas ir pār. Un ko domā koordinātori? Vai ir iebildumi? Kestingers kundz, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu nedaudz pārsteigta par to, ka šis darbs vēl nav pabeigts. Uh, Patiesībā komisija jau 2013. gadā ierosināja šo stratēģiju mežiem un ko parlamentam būtu bijis tas jāpabeidz vēl iepriekšējā sasākumā, bet tas netika izdarīts. Pēc tam mēs atkal atsākām darbu, bija 460 grozījumi iesniegti un sociāla demokrātu ēnu referenti vienmēr tika iesaistīta šai darbā. Mums ir 29 kompromisi izstrādāt, viss ir izdarīts, tas ir iniciatīvas ziņojums, un tādēļ es ierosinātu uh, um, balsot. Mēs uh, līdz pagājušās nedēļas uh, piekdienai jau sagatavojam uh, balsošanas sarakstu un mēs centāmies ņemt vērā sociāla demokrātu ierosinājums. Protams, visu mēs nevarējām ņemt vērā, bet mēs daudz ņēmām vērā un, manuprāt, ir izgatavots ļoti, sagatavots ļoti labs uh, ziņojums, un, kas atspoguļo parlamenta nostāju. Un tādēļ es uh, kolēģus lūgtu uh, balsot rīt, mēs jau tā esam daudz laika pazaudējuši, un mums ir augstu jāvērtē arī sekretariāta veiktais darbs, kas uh, tādā laika trūkumā ļoti daudz uh, strādāja, un tādēļ es lūgtu nobalsot par šo ziņojumu, lai pēc tam to mēs varētu izskatīt arī Strasbūras uh, plenārsesijā un pieņemt parlamentu nostāju. Paldies, es nevēlos tagad atsākt debats. Uh, Milers kundze vēlējās izteikties arī. Es vēlos pateikties. Uh, Kestingers kundzei par um, e, izcilo darbu pie šī ziņojuma, kas ir labs un līdzsvarots, un pēdējās nedēļās mēs ļoti intensīvi esam strādājuši, lai panāktu labu kompromisu, esam vairāk reiz tikušies un ļoti intensīvi strādājām pie grozījumiem, un tas, kas tagad ir jūsu priekšā, uh, ir tiešām visaptvērošs un līdzsvarots ziņojums, un es aicinātu neatkāpties un balsot rīt. Mēs visi esam gatavi, visi esam kopīgi strādājuši un esam ņēmuši vērā daudz ierosinājumus kompromisu grozījumos, varbūt arī mēs nu, ne visu pilnīgi atbalstījām, bet es aicinātu balsot par šo ziņojumu. Cienījamie kolēģi, rīt mums ir paredzēta tikšanās ar komisāru Hogankungu. Es domāju, ka mēs visi būsim klāt, un pirms viedokļu apmaiņas ar komisāru mums ir paredzēts attiecīgais balsojums. Tātad pirms viedokļu apmaiņas ar komisāru būs balsojums. Kestingers kundze, lūdzu. Man ir tikai viens jautājums par procedūru. Vai tiešām jebkurā brīdī sēdē var iesniegt priekšlikumu atlikt uh, balsojumu, jo sen jau bija zināms, kāda ir paredzēts šis balsojums, viss tika iesaistīts šai darbā, un mēs sniedzām uh, atbildes uz jautājumiem, un es tagad vai tiešām mums būtu jābalso par to, ka ir jābalso, un kā es teicu, ļoti labi ir strādājis sekretariāts, visu izdarījis laicīgi, un es um, nesmu uh, gatava uh, tādu dīvainu um, uh, demokrātijas izpratni atbalstīt, jo, manuprāt, mēs visi esam labi pastrādājuši un esam gatavi balsojumam. Lielas paldies vēlreiz. Tagad došu vārdu eh, sekretariātu pārstāvēm, lai saprastu, kā ir jārīkojas šajā gadījumā. Jā, atbildot uz Kestingers kundzes jautājumu, eh, attiecīgais pāns reglamentā paredz iespēju um, atcelt vai ja pārlikt balsojumu uz vēlāku laiku, taču eh, tātad šo prasību atbalstīja trīs deputāti, bet tā kā nav uh, vienprātības, tad vienīgais risinājums ir balsot par to, vai mēs balsosim vai nē. Tātad tas, ko piedāvāja priekšsētājs rīt, mēs balsosim par to, vai šis balsojums rīt notiks pulksten 15. vai nē. Jūs, paņi posēm, nechce zabrāt glos. Pišķi, že... Labi. Tādā gadījumā šķiet būsim atrisinājuši šo jautājumu. Lielas paldies visiem! Un tagad mēs būsim uzzinājuši ko jaunu mm, par procedūru. Tagad piektais punkts darba kārtībā komisija mūs iepazīstinās ar ksilēlu eh, fastidiozu. Vārds komisijas pārstāvim. Un lūdzu, Izsakieties pēc iespējas īsāk, jo ir ļoti daudz informācijas, eh, kuru sniedz jau komisārs un attiecīgi deputāti, kas izteicās, tāpēc lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk. Paldies. Komisijas pārstāvis Flokungs. Thank you, Chair, ladies and gentlemen. Yes, the Commission. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Jā, komisārs jau pievērs jūsu uzmanību šai eh, slimībai. Te būs arī dažas ilustrācijas. Šī slimība pirmo reizi parādījās Eiropā un šobrīd tā skar Apulijas reģionu Itālijā. Itālija ziņoja par šo gadījumu 2013. gada oktobrī, eh, informēja komisiju, tas bija pirmais zināmais eh, gadījums. Mēs uzsākām ārkārtas pasākumu īstenošanu Eiropas Savienības līmenī, kas tālāk tika detalizēti, un 2014. Eh, gada jūlijā mēs pieņēmām attiecīgus grozījumus. Šie pasākumi at Uh, attiecās uz striktiem importu noteikumiem un arī tāpat kontroli uh, skartajos reģionos un visu inficēto augu iznīcināšanu. Tas tika darīts arī balstoties uz paziņojumu, kur mēs saņēmām no Eiropas pārtiks drošuma aģentūras. Kopš tā laika komisija ir īstenojusi divus auditus, to īstenoja pārtiks un veterinārais dienests reģionā 2014. gadā, pēdējais bija 2014. gada novembrī, un secinājums bija tāds, ka situācija ir ievērojami pasliktinājusies kopš pirmās inspekcijas 2014. gada februārī. Mūsu pasākuma mērķis ir izskaust slimību, bet e, kompetentās iesādes e, galvenokārt ir šis ierobežots šīs slimības izplatīšanos. To apstiprina arī ļoti ierobežotais e, to augu, jeb e, koku skaits, kur ir tikuši iznīcināti. E, Itālija ir paziņojusi par vēl vienu uzliesmojumu ārpus reģionu, kur sākotnēji e, tika konstatēta šī, slimības, šī slimība, un Itālija ir e, attiecīgi ierobežojusi arī šo reģionu. Tas šobrīd ir Brindīzi reģionā, tātad tas nozīmē, ka slimība ir izplījusies ārpus sākotnējā epicentra. Kopš eh, sākotnējā paziņojuma 2013. gadā, 2014. gadā eh, pārtiks drošuma aģentūra informēja par potenciāli, eh, pot, potenciāli, potenciāli riska augiem, kurus šī slimība varētu skārt. Tātad šobrīd mēs runājam par deviņām sugām. slimība netika konstatēta uz uh, eh, citrus augiem un vīnogulājiem, bet uh, šobrīd Apulijas reģionā uh, izplatība palielinās un vienlaiks Itālija ir paziņojusi par virkni pasākums, uh, tā skaitā ievērojami finansēm piešķiešanu. Uh, Bet, ja mēs paraugāmies uz rezultātiem, rodas jautājums, vai šiem līdzekļiem pietiks, lai izvairītos no slimības tālākas izplatīšanās. Šobrīd mēs pastāvīgi kontaktējamies ar Itālijas iestāžu pārstāvjiem, lai rastu labāko risinājumu. Pēdējo eh, divu nedēļu laikā mums ir bijušas eh, trīs sanāksmes, trīs tikšanās ar Itāļu puses pārstāvjiem. Balstoties uz šiem jauniem risinājumiem un EFSAS viedokli, mēs pārskatām šobrīd savus pasākums, ārkārtas pasākums. Es varu garantēt, ka potenciālo uh, uh augu uh, saraksts, uz kuriem attiec šis risks šobrīd ir paplašināts. Uh, Mēs eh, arī pastiprināsim ierobežojumus attiecībā uz pārvietošanos eh, inficētajās zonās un arī inficētajās trešās valstīs, un tas viss tiks eh, darīts ar pienācīgu rūpību. Jūsu informācijai var teikt arī, ka mums ir paredzēts tehnisks diskusijas ar dalību valstīm šās nedēļas beigās un atkarībā no rezultātiem. Uh, mēs iespējams balsosim par turpmāku pasākumu pastiprināšanu aprīlī. Bija ļoti daudz jautājumu, kas tika uzdoti um, komisāram, bet viņš ierobežotā laika dēļ nevarēja uz tiem atbildēt. Viens no tiem bija par pētniecību. Uh, Andru Gaitskungs uh, sazinās ar uh, pētniecības uh, dienestiem, un šobrīd šī te ir prioritātes, uh, šī te ir prioritāte, kā prioritāte uh, sarakstā attiecīgi. Tāpat arī tika uzdots jautājums par kompensācijām. Mūsu pašreizējā likumdošana, tāda kā tā ir uz šo brīdi, neļauj mums kompensēt uh, lauksaimniekiem neko vairāk kā tikai izmaksas par augu iznīcināšanu. Mums nav e, instrumentu, kas ļautu aptvert arī ilgtermiņu finansiālo zaudējumus e, e, lauksaimniecībai. Un mēs, protams, esam gatavi atbildēt uz turpmākiem jautājumiem, tāda būtu. Dziękuję, zapewne pytania będą. Mamy. Liels paldies. Liels paldies! Esmu pārliecināts, ka jautājumi būs. Mums jau ir pieteikušies septiņi runātāji, tādēļ lūdzu izteikties īsi. Vispirms Harēns Karsīs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jau kopš 2012. gada mēs runājam par ksilelu fastidioza un uh, par šīm bažām, kas tikai ir arvien pastiprinājušās E, Spānijas lauksaimnieki konsultēs ar Eiropas ekspertiem un gribu teikt, ka man ir tiešām ļoti nopietnas bažas Uh, lauksaimnieki ir ļoti satraukti par šīs baktērijas izplatību, un patiesībā tā apdraud kopš 2012. gada visu vidusjūras baseinu. Par to jau mēs toreiz runājām, un uh, vēl joprojām mēs uh, neko nesam panākuši. Nu, var teikt, jā, ka mums bija taisnība toreiz, bet kādēļ mēs nedarījām to, kas nepieciešams uh, savu laiku? Protams, ar Itālijas um, varas iestāžu veiktajiem uh, pasākumiem nepietiks, un es gribu teikt, ka no 2000 līdz 2007 gadam 150 miljoni augu ir ievesti no skartajām valstīm, un kādēļ tas uh, tā notika, kāpēc tika pieļauts. Tāpat uh, ir jādomā par to, kā novērst uh, tādu situāciju, ka uh, šī uh, baktērija neizplatās visā Eiropas Savienībā un visā vidusjūras baseinā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, saka Andrijo kungs. Jā, mēs saskaramies atkal ar uh, kārtējo fitosanitāro problēmu un tas uh, paceļ jautājumus par importēto augu kontroli Eiropas Savienībā. Nekā, tas jau nav nekas jauns, par to mēs runājām jau iepriekšējā sasaukumā, tika pat pieņemts uh, attiecīgs ziņojums, un toreiz debatēs es arī paudu nožēlu par to, ka ir ļoti lieli trūkumi mūsu kontrolas stratēģijā. Šī kontrola nenodrošina aizsardzību Eiropas Savienības teritorijā pret jaunu kaitēkļu ieviešanu no trešajām valstīm un uh, toreiz komisija uh, norādīja, ka tā nav paredzējusi pārskatīt pastāvošo sistēmu, un toreiz debatēs es iesniedzu grozījumus uh, ieviest profilaktisku kontroli un riska pārvaldības sistēmu saskaņā ar starptautisko konvenciju par augu aizsardzību. Un tagad man ir divi jautājumi komisijai. Pirmkārt, vai e, komisija, nu, protams, tā ir e, turpinājušo pārdomu procesu, bet vai tā joprojām nevēlas pārskatīt kontrolas stratēģiju? Un nākamais jautājums par kompensāciju sistēmu. Kā ir paredzēts cīnīties pret e, ksilelu fastidiozu? Uh, kas kopā ar olīvu koku mušu jau ir nodarījusi lielu kaitējumu olīvu ražai, un tā kā ir aizliegts izmantot, piemēram, amoniju fosfātu, ar ko varētu iznīcināt šos kaitēkļus. Ko tad ir paredzēts darīt? Oui, merci. Paldies. Saka Dantēna kungs, jā, pateicos komisijas pārstāvim par sniegto informāciju. Es nu, pat uzzināju, ka arī manā vēlēšanu apgabalā izplatās šī baktērija, kas skar nevis olīvkokus, bet vīnogulājus un citronkokus. Runājot par vīnogulājiem, arī aizdomas pastāva Korsikā, tur ir uh, izplatība it kā ierobežota, bet jautājums par to, cik ātri komisija pieņem lēmumus. Kā jau citi kolēģi norādīja, šādās situācijās izšķirīga ir rīcība, uh, ātra rīcība. Un vai jums ir paredzēts jau kāds grafiks par to, kā tiks pieņemt lēmumu par šo jautājumu? Gracias, señor presidente. Paldies, Agilērs kundze. Nu, pat uh, mana kolēģe teica, kāda ir, to, kāda situācija ir Kordovā. Es esmu savukārt no Andalūzijas. Un jāsaka, olīvu koku audzēšana ir ļoti nozīmīga mana reģiona ekonomikai, un tādēļ mūs šī situācija arī ļoti satrauc. Um, nav pietiekama kontrola nodrošināt, nav ierobežota slimības izplatība, un mums uh, ir bāžas par to, par to, ka šī slimība varētu skart arī citus Eiropas Savienības reģionus. Visa šī situācija liecina par to, ka ir jārīkojas aktīvāk, ir jādara vairāk nekā tas, ko dara komisija. Es gribētu zināt, kādi pasākumi jau ir veikti, kas uh, tiks darīts jo tā izskatās, ka šī baktērija pie mums ir ievesta caur Rotterdamas ostu. Un tādēļ būtu e, svarīgi, lai komisija nodrošinātu labāku kontroli. Un e, katrā gadījumā atsevišķās ostās, e, caur kurām tiek ievesti augi jo mm, tas mm, var, protams, ietekmēt situāciju Nīderlandē, caur kuru ir ievesti inficēti augi. Un tas pats varētu būt te, sakāms par citām valstīm. Kaput. Paldies! Tātad šī baktērija iznīcina gandrīz veselu teritoriju, jo īpaši Apolijas reģionā ļoti uzmanīgi uzklausīja, ko teica komisijas pārstāvis, tomēr uh, uzskatu, ka ir nepieciešama lielāka koordinācija ar dalību valstīm, jo arī pasākumu, kurus ir uh, piemērojusi Itālija un piemērojusi komisija, šie pasākumi netiek koordinēti, un to minēja arī komisārs Andri Kaitis. Uh, Šī problēma galvenokārt ir aktuāla kontrols fāzē. Piekrītu arī Andriju kungam, kurš teica, ka ir absolūti ir uh, jāuzlabo un jāpātrina lēmumu pieņemšanas process komisijā. Esmu jau to teicis arī vienā citā sanāksmē. Citādi, kamēr ārsti runā, tiešām pacients var nomirt un šajā runā ir par nozīmīgām lauksainiecības teritorijām vidusjūras reģionu dienvidos. Jāpielāgo arī lēmumu tieši arī par ilgtermiņa intervencēm un jārīkojas ir ātri šai sakrā. Paldies. Mato. Mato kundze. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Atvainojos jau iepriekš, ja man būs jāizskās nedaudz garāk, jo es tiešām nāku no Salento no Apulijas reģiona. Vēl uzreiz precizēt, ka šeit mēs runājam par uh, ļoti ātru olīvu koka izžušanu, iz, um, izžūšanu. Silēt Moretti, komisārs, kur izvēlējusi ir Itālijas valdība, lai atrisinātu šo ārkārtas situāciju, pārēdz plānu 13 miljārdu eiro apmērā, lai varētu izskaust tātad šo slimību, tajā pat laikā tiks arī. Uh, 30 maija, līdz 3. maijām tiks nozāģēts tātad slim olīvu koki un arī augļu koki ilgākā termiņā. Taču tiek paredzēta visa šī jo, zonas attīrīšana, runa ir par 50 kilometriem. Šīs plāns tika iz, tiks izvērtēts 26. un 27. martā. Uh, to būs atbildīgā augu veselības komiteja. Taču nav nekāda zinātniska pamatojuma. Netiek pierādīts, ka ksilēla fastidioza, ka šī baktērija būtu vienīgais iemesls, kādēļ iet bojā līv koki. Mēs prasām galvenokārt balsoties uz zinātniskiem pierādījumiem. Es komisija nosūtīju savus tehniķus februārī uz Salento. Es tiešām atvainojos, bet man ir jāpabeidz sākamais. Tad Sanko un EFSA pierādījumi norāda, ka šī nozaģēšana nav labākais risinājums, šo koku izraušana. Es aicinu iz, izanalizēt situāciju, jo tur ir arī sēnītes, tur citas baktērijas. Ļoti uzmanīgi ir jāizanalizē viss šī situācija Eiropā, ne tikai Apulijā. Jārauga, kāda ir īsti iemesli. Jāsaprot, kā tas darbojas. Ir arī jautājums arī par to, ka tagad ir arī lieta par šo tiesā. Uh, Es tiešām te pārskrienu daudzām lietām pāri, bet ļoti svarīgi, lai būtu zinātnisks pamatojums, jo uh, Tāpat kā mēs. Tad, tad mēs e, gribam aidu ārstēt, bet zāles ir pret plaškarsoņu, piemēram. Tā tad ir jābūt zinātniskam pamatojumam. Ir jāsaprot, kāds ir galvenais iemesls. Situācija ir, dramatiska, bet Itālijas valdība konkrēti nereaģē uz visu šo, visu, uz šo situāciju. Komisijai ir jāpārņem kontroli pār šo situāciju, jāiekļauj arī e, starptautiskās līmenis arī universitātes, un jo īpaši lauksaimnieki, kuriem vislabākās zināšanas par šo. Rozumiemy Pani sytuację, dlatego przedłużyliśmy Pani wystąpienie. Paldies, saprotu situāciju. Tādēļ arī jums piešķīru ilgāku laiku. Jūs varat arī sniegt informāciju komisijai pēc tam, lai varētu argumentus arī sniegt. Tā kungs. Jā, mēs te runājam par um, sērgu, kas ir iznīcinājis jau tūkstošiem olīvu koku hektāru. Itālijas dienvidos tas norāda, ka preču brīvu pārvietošanās tiešām var būt katastrofāla arī kafijas uh, uh, augs, kas tika ie, importēts no Kostarikas, arī ievazēja šo um, baktēriju. Mēs arī zinām, ka ļoti grūti vai pat neiespējami cīnīties pret šo sērgu, jo nav līdzekļu, ko zinātnieki tik ļoti meklē. Priekšsēdētāji kungs, es uzskatu, ka šodien ir svarīgi aizliegt jebkādu kādu dzīvu augu importu no skārtajām zonām un beigt arī šo olīkuku apmaiņas ar dalību valstīm un vēl vairāk to liekt importēt no trešajām valstīm. Terabels kungs. Tā tad, jā, uzklausot dažādos komentārus, es arī varu piekrist tiem, kuri saka, ka ir nepieciešams zinātniskais pamatojums. Iespējams, ka situācija, jā, ir ļoti dramatiska, Damato kundze ļoti kaislīgi par to runā, tas ir saprotu, viņi nāk no tā reģiona, arī Apulijas reģions ir slavens, tur uh, vīnogulā ir pa tūkstošu gadu veci. Un tad, uh, nu, šeit ir jābūt ļoti striktiem, bet ja tiešām izrādās, ka. Kā Es te redzēju, kā runa ir par kafijas importu, par uh, arī de, um, dekorācijas augu um, problēmu un tam līdzīgi. Dematokundze runāja par zinātnisko pamatojumu. Jā, Eiropas Savienībai jākoordinējas. Un te man nāk prātā tas, ka varbūt priekšsētāja kungs šajā krīzes situācijā tiktu izveidot tāda sistēma, kas ir attiecībā uz patērētājiem RAPEX, Rapid Exchange, kad ir problēma, tad uzreiz notiek intervence. Jo es saprotu, ka te nav šī steidzamā reakcija arī par šo amoniju fosfātu. Varbūt, ka varbūt ārkārtas situācijā vajadzētu arī atļautu zinām laiku uh, Uh, aizliegto vielu izmantošana, ir jāaptur slimības, slimības izplatība, līdz ar to ir nepieciešami ātrāki pasākumi no komisijas. Paldies, cienījamie kolēģi. Šis jau atkal ir viens no piemēriem, kas parāda, ka mums ir jāpiemērojas un mums ir jāpiemēro savu likumdošanu, jāizdara secinājumi, lai sagatavotos uh, līdzīgiem gadījumam nākotnē. Tagad došu vārdu atkal komisijas pārstāvim, lai viņš varētu atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdoti. Briefly, please. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Tad te bija e, dažādi viedokļi. Daži pieprasīja mums rīkoties steidzīgi, un citi savukārt teica, ka vispirms ir jāizpēta visa zinātniskā informācija. Vispirms es vēlētos runāt par organizācijām, kuras e, nāk klajā ar jaunu uh, informāciju, uh, proti, ka šo slimību izraisa nevis ksilēla fastidioza, bet sēnīts. Mēs esam kontaktējušies ar šīm slimībām, mēs šobrīd esam pieprasījuši riska izvērtēšanas iestādes, uh, paraudzīties un izpētīt šos jaunos pierādījumus, un mēs vēlētos uh, pirmo skaidro paziņojumu, kas mums apstiprinātu vai noliek to, ka mūsu eh, rīcībā esošā informācija ir pareiz, pirms mēs eh, uzsākam jau kādus pasākums. Otrs jautājums par uh, grafiku, uh, proti, kurā brīdī mēs reaģēsim. Es jau teicu, ka mums ir bijuši, mums būs sākotnējās diskusijas šonadēļ ar rekultīvā komiteju, balstoties uz šīm diskusijām. Uh, balstoties uz turpmāku eh, viedokļu apmaiņu komisijā un arī uh, balstoties uz viedokļu apmaiņu ar Itālijas pārstāvjiem, mēs uzsāksim jaunu pasākumu īstenošanu līdz aprīļa beigām. Tāpat tika izteikti uh, priekšlikumi par nākotnes pasākumiem, par to, ko mēs darīsim. Es sākotnējā uzrunā teicu, ka mēs stiprināsim pasākums un uh, Vispirms mēs ievērojam palielināsim um, to teritoriju attiecībā uz kuru ir jāizteno fitosanitārijā pasākumi. Šobrīd uh, tie attiecinām tikai uz apūliju, bet uh, šo, mēs šo teritoriju uh, paplašināsim uz Leči un, protams, arī uz uh, citiem reģioniem. Un vēlos arī precizēt, komisija nav paziņojusi, ka nav iespējams izskaust šo slimību. Mēs teicām, ka šobrīd nav iespējams uh, iznīcināt, tāpēc mēs centīsimies ierobežot slimības izplatīšanos, lai tā neizplatītos uz citiem Itālijas reģioniem un uh, citiem vidusjūras uh, piekrastes reģioniem un citām dalībvalstīm, tātad atkarībā no to, tā, ko ir iespējams darīt pasākumi, kurus esam paredzējuši, piemēram, daudz plašāka buferzona. Um, tātad zona, kurā ir uh, jāiznīcina augi, augi būs jāiznīcina arī blakus uh, uh, šīm te buferzonām, bet arī par to vēl noritēs diskusijas ar dalībvalstīm, un jo īpaši ar Itāliju, kurai gal galā būs jāveic šis darbs uz vietas. Tāpat eh, tika izteikti aicinājumi par to, ka mums būtu nepieciešams striktāks režīms eh, un noteikumi attiecībā uz importu no trešām valstīm. Vēlos atgādināt, ka šobrīd mēs esam diskusiju fāzē par eh, augu veselības likumdošanas pārskatīšanu. 2014. gada aprīlī parlaments nobalsoja par atklātu eh, sistēmu, tātad atklātāk nekā tā šobrīd ir eh, spēkā. Dažas dalībvalsts pieprasa eh, restriktīvāku sistēmu attiecībā, attiecībā uz trešām valstīm. Sarunas joprojām norit. Sarunas diskusija, diskusijas tātad padomē. Šobrīd dalībvalsts apsver iespēju īstenot līdzvarētāku pieeja attiecībā uz uh, atļaujām no trešām valstīm un tātad arī iespēju ieviest importu aizliegumu attiecībā uz augstriska augiem. Te tika pieminēts uh, tas, ka šī, uh, šī slimība nonāca Eiropā caur Rotterdamu, bet tas nav apstiprinājies um, attiecīgās iestādes konstatēja augus, kas ir bijuši inficēti, un tas pierāda, ka sistēma vismaz šajā gadījumā ir darbojusies veiksmīgi. Šķiet, ka būšu atbildējis uz lielāko daļu vai gandrīz visiem jautājumiem. Paldies! Lielas paldies! Buvē kungs vēlējās izteikties, bet pavisam īsi. Jā, es atvainojos, mans vilciens aizkavējās par vairāk nekā stundu, tāpēc ierados tikai tagad. Es eh, biju vērsies pie komisijas eh, novembrī, un komisija man atbildēja rakstiski uz šo jautājumu par ksilēlu. Problēma ir tāda, ka situācija pasliktinās Francijā, Korsikā, jo mēs esam konstatējuši Korsikā, uh, ļoti plašās teritorijās augus, kas ir inficēti. Tie ir dekoratīvie olīvkoki. Un jautājums ir par to, ka Francija varētu īstenot drastiskus pasākums, lai slēgtu um, šo te uh, savu teritoriju. Tātad runa ir par to, ka mums ir jāīsteno daudz vairāk pasākumu, lai aizliegtu apriti, tā kā to, piemēram, uh, Eh, ir izdarījusi Austrālija, kas aizliedz jebkādu augu importu, un es vēlētos, lai komisija aizliedz šobrīd pilnīgi visus eh, riskantos augus, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim katastrofālā situācijā. Dziękuję, proszę Państwa. Paldies, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka mums ir. Um, jāturpina sekot situācijas attīstībai. Varbūt jāpaplašina šie pasākumi attiecībā uz citiem uh, kokiem un koku sugām, un vajadzības gadījumā mēs noteikti pieprasīsim no komisijas arī papildu informāciju. Mēs nezinām, cik uh, plaša mēroga problēma uh, tā būs nākotnē. Mm, mēs katrā ziņā lūksim komisiju informēt mūs regulāri par situācijas attīstību. Un mēs eh, jau eh, piefiksējām jūsu komentārus, ņemsim tos vērā, un, kā jau teicu, noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma. Tagad sastais punkts darba kārtībā - veterinārie medikamenti. Sesto un septīto punktu izskatīsim kopā, jo, kā jūs zinat, eh, mēs jau iepriekš esam diskutējuši par šiem jautājumiem. Mēs uzklausījām komisijas pārstāvi vienā no mūsu iepriekšējām sanāksmēm, un šodien mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa. Par šo jautājumu ir uh, e, vides e, aizsardzības komiteja, un mums ir jāsagatavo atzinums. Mēs jau uzklausījām tātad komisijas pārstāvu teikto, un šobrīd. Uh, apspriedīsim šo jautājumu vārds jums jautājumiem, bet vispirms eh, vārds atzinumu sagatavotājai. Es vēlētos zināt, vispirms Balsēns kundze, vai jūs vēlaties izteikties šobrīd vai pēc tam, kad būs izteikušies deputāti, vai vēlaties runāt tagad vai pēc tam? Lūdzu, vārds jums. Tack. Nu tackar ordförande och jag ska försöka vara väldigt... Lielas paldies, priekšsēdētājs. Centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Eiropas parlaments ir pieņēmis eh, rezolūciju, eh, kas patiesībā sasaucās ar uh, lauksaimniecības komitejas darbu 2011. gadā. Tātad runa ir par antibiotikām un jaunu uh, medikamentu izmantošanu. Uh, ir nepieciešams cīnīties pret rezistenci pret antibiotikām. Vairāk kolēģi jau ir piedalījušies diskusijās ar komisāru par šo jautājumu un es priecājos par idejām, kas nāk no parlamenta. Bet eh, tas, diemžēl, netiek pārvērsts eh, Eiropas mēroga iniciatīvā. Pašreizējā priešlikumā 54. punktā ir vairāk priekšlikumu, un šis uh, eh, regulas priekšlikums ir viens solīts pareizajā virzienā. Bet es domāju, ka eh, šis priekšlikums ir grūti saprotams, tas ir grūti uztverams. Un man šķiet, ka tas nav pietiekami precīzs. Bet es, protams, varu saskatīt arī zinām, zināms priekšrocības šajā priekšlikumā, proti mērķis ir samazināt birokrātiju. Bet šis priekšlikums ir jāvienkāršo tādējādi, lai nozarei būtu uh, godīgas iespējas, lai inovācijas un uh, pētniecība jaunu medikamentu attīstīšana tiktu veicināta. Ir pienācis laiks panākt to, lai veterinārie medikamenti uh, būtu mazāk rentabli nekā cilvēku medikamenti. Problēma ir tāda, ka dzīvnieki ir ļoti dažādas dabas, un tāpēc te nav uh, pietiekams pētniecības, gluži vienkārši tāpēc, ka šie jautājumi nav pietiekami rentabli. 120. punktā mēs vēlamies ierobežot veterināros medikamentus, bet uh, mums būtu jāaizliedz vienkārša medikamentu parakstīšana, jo nevar būt tā, ka veterināru galvenais uzdevums ir medikamentu parakstīšana. Viņi gluži vienkārši darbojas kā zāļu parakstītāji un vairs nedarbojas kā veterināri, kur pretī ārsti tiek la, labi atmaksā, apmaksāti, un uh, veterināriem nav šādas priekšrocības. Tāpēc arī mums ir nepieciešama pavisam skaidri kritērija. Nevar būt tā, ka viņi ir šādi zāļu parakstītāji un viņiem ir um, jācenšas eh, piedāvāt tātad citus pakāpams, nevis tikai parakstīt zāles. Tad, kad mēs runāsim par grozījumiem, mums būs iespēja arī runāt par definīcijām, bet es domāju, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi vienkāršot likumdošanu. Es domāju, ja mums izdosies vienkāršot, mums izdosies ieviest precīzu, eh, striktu likumdošanu un tādu, kas būs vienkārši lietojama un eh, antibiotikas netiks ļaunprātīgi izmantots. Paldies! Paldies! Cienījamie kolēģi, es vēlētos jūs informēt, ka mums ir paredzēts diskusijas par šo jautājumu 16. aprīlī, tās būs padziļināts diskusijas. Šodien mēs runājam tikai par uh, svarīgākiem jautājumiem. Tagad vārds mūsu kolēģim Palčakungam. nařízení, kterým se stanoví postupy společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi. Tātad šis ir priekšlikums, kas paredz uh, noteikums attiecībā uz veterināro un citu medikamentu um, lietošanu. Es noteikti sazināšos ar Palsens kundzi, kur ir atbildīgi tieši par veterināro pusi, un es esmu atbildīgs par otru daļu, uh, kurai es attiecīgi sagatavoju atzinumu mūsu komitejā. Es vēlētos izteikt dažus komentārus. Piedāvātie priekšlikumi no komisijas puses, jo īpaši pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un komitoloģijas procedūras ieviešanas, um, šīs te izmaiņas um, priekšlikumā nav saistīts ar jaunu noregulējumu uh, attiecībā uz veterināriem produktiem, un Lisabonas līgums iet ārpus aptvērumu, uh, par kur mums informēja komisija, un netiek izvērtēts attiecīgais, ie, uh, attiecīgā ietekme, jo īpaši tas sakāms par padomas uh, kompetences um, atcelšana attiecībā uz um, atļaujām un reģistrēšanu un citiem, citām izmaksām. 70. pantā šis punkts ir izklāstīts. Tur ir teikts, ka komisijai ir jānosaka um, izmaksas ar um, īstenošanas aktu. Manuprāt, tas nav pareizi. Arī um, Vairākas dalībvalstis ir izteikuši savas bažas par pilnvaru mm, nodošanu no padomas komisijai. Un tas viss saistīts arī ar 140. punktu, kurā tiek piešķirtas jaunas pilnvērs izvērtēt informāciju ņemot vērā um, pieredzi un priekšlikums no dalībvalstu puses. Man ir diezgan uh, gārš atzinums, bet uh, ja mēs to vēlētos uh, apkopot un noformulēt pavisam īsi, tad regula, ar kuru tiek noteikta Eiropas medikamentu aģentūras izveidošana un uh, tās pilnvars, uh, tajā ir izklāstīts arī šīs uh, iestādes budžets. Es domāju, ka par šo jautājumu mēs noteikti varam diskutēt tālāk, bet, manuprāt, ir nepieciešams ievērojams izmaiņas. Es noteikti varu diskutēt ar šiem jautājumiem arī ar kolēģiem, ēnu referentiem, bet galvenie iebildumi ir saistīti ar 70 punktu, kas mūsuprāt ir svarīgākais. Paldies! Paldies! Vēl pieci deputāti ir pieteikušies uzstāties katra rīcībā viena minūte. Es teicu, ka debats notiks uh, vēlāk, bet šodien jārunā par visbūtiskākajiem punktiem. Hauslinkungam vārds. Jā, pavisam īsi Es gribētu jautāt, kādēļ komisijas priekšlikumā ir tik maz runāts par alternatīviem līdzekļiem, kādēļ ir tik maz uh, paredzēts samazināt lietošanu un uh, par uh, uh, medikamentiem, kas ir izmantot dzīvnieku audzēšanā, kādēļ nav nekāds uh, samazināšanas, lietošanas samazināšanas plāns. Uh, un uh, vajadzētu pātrināt, ir runāts par to, ka ir jāpātrina jauno medikamentu reģistrācija, vai tas ir galvenais šajā uh, likumdošanas uh, priekšlikumā. Aņu kungs, priekšsēdētāja kungs, vai mēs uh, diskut, uh, runājam par regulu par uh, veterināriem medikamentiem vai par dzīvnieku veselību vai par abām šīm regulām kopā. Paulsens kungs varētu mums paskaidrot. Federlē kungs. Paldies priekšsēdētāji. Varbūt es. Uh, atbildēšu uz, nu pat uzdot to jautājumu. Es domāju, priekšstādātāja kungs, ka uh, nevajag uh, arī uh, īpaši garas debatas šodien noturēt, jo mums būs iespēja visu detalizētāk izrunāt uh, nedaudz vēlāk. Uh, bet runa ir šeit par to, kā mēs nevēlamies, lai, uh, lai antibiotikas lietot profilaktiskos nolūkos, bet gan uh, slimību ārstēšanai. Un tas varbūt atbild uz uh, Aņokunga uzdoto jautājumu par šiem divām regulām. Tagad vārds Kaputo, kaputo kungam. Paldies priekšsēdētāji, jā, Tāpēc būs 16. aprīlī izteikšos īsi, vēlējos izcelt uh, dažus kritiskos elementus, kas attiecas uz veterinārijām zālēm, tad papildus uh, tam, kas jau tik teica iepriekš, pār AMR un tam līdzīgi. Es domāju, ka labāk ir arī jāizceļ jautājums par uh, procedūrām, kādā veidā tiek piešķirtas atļaujas. Es uzskatu, ka šīs procedūras ir uh, jāvienkāršo, tam ir jābūt tikai divām, tāpat arī labāk jāidentificē arī tehniskā dokumentācijas uh, saglabāšana 18 gadi. Tas arī var noteikt zināmas dominējošās pozīcijas uh, tirgos. Nu, es te ļoti ātri pārskrienu pāri šiem elementiem. Komisija arī paredz ļoti maz šīs informācijas uh, Bet es domāju, lai nodrošinātu caurspīdīgumu, informācija patērētājiem ir jāparedz arī vēl papildus informācija. Arī ļoti svarīgi uh, liela uzmanība jāpievērš arī medikamentu tirsniecībai tieši saistēm tam līdzīgi. Tālāk par punktu, kas attiecas uz Eiropas zaļu aģentūru, ļoti pozitīvi raugos uz to, uh, ka uh, veterināro zāļu atļaujas procedūras tad ir nošķirtas no cilvēku zāļu procedūrām, bet nu šai tiesību aktīm jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk. Tarabēls kungs. Mm. Paldies priekšsēdētāji pavisam īsi. Jā, debats notiks 16. aprīlī, bet tātad par antimikrobu uh, rezistenci. Eh, Grafstēts kundze ir uh, referente, viņa atbalsta, ka ir uh, tiešām pēc iespējas ātri šie medikamenti valstī jāapstiprina un lauksaimniecībā laiks starp medikamentu parakstīšanu un pielietošanu ir jāsaīsina, jo pretējā gadījumā epidēmijas tikai vērsīsies plašumā. Tātad tas būtu jāatbalsta un būtu ļoti atbalstāmi, ka veterināri varētu arī šos medikamentus pielietot, ne tikai parakstīt. Un tāpat vēl viens ļoti būtisks jautājums ir uh, lopu, lobbarība, ja mēs vēlamies cīnīties pret rezistenci, to mēs nedrīkstam aizmirst. Paldies! Gulēras kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos norādīt, ka pēc būtības es um, piekrītu tām, ko teica Es nepiekrītu Tarabēlas kungam, man liekas dīvaini, ka veterinārs varētu arī tirgot medikamentus. Nu, man tas liekas šokējoši. Manuprāt, tas nav pareizi. Jā, Polsens kundze, es gribētu zināt eh, jūsu viedokli par definīcijām, par profilaksi, metafilaksi un eh, citām. Vai jūs uzskatāt, ka mums būtu uh, jāraugās uh, vairāk uz medikamentiem, nevis uz lobarību šajos jautājumos. Un um, um, par šīm regulā iekļautām definīcijām es domāju, ka labāk tās būtu iekļaut šajā regulā, nevis uh, runājot par uh, lobbarību. Tālāk uh, ir arī jāpatur prātā, ka ir vairāki medikamentu uh, administrācijas veidi un nevar varbūt visu harmonizēt, un tas ir jāņem vērā, jo pretējā gadījumā būs grūti panākt vienošanos. Priekšsēdētājs. Es uh, domāju, ka mūsu atzinuma sagatavotāji ir pierakstījuši visus komentārus un jautājumus, un ja komisija vēlas uzstāties, tad es dodu vārdu arī komisijā, bet ļoti īsi lūdzu izsakieties, divas, trīs minūtes nevairāk. Jā, dank u, meneer de voorzitter. Het was even waarschijnlijk niet doorgekomen dat ik mijn kaart had opgestoken. Alleen... Paldies, priekšsēdētāji. saka Belderkungs. Es esmu referents EKR grupas vārdā. Tātad mums, kolēģi, ir jāstimulē inovācijas, tās jāatvieglo, jāsamazina administratīvais sloks, jāvienkāršo atļauju izsniegšanas procedūras. Un runājot par inovācijām, rodas zinām jautājumi, vai inovācijas ir rentablas, vai uh, patenta aizsardzības periods ir pietiekami ilgs, lai nodrošinātu rentabilitāti, tīpaši veterinārajiem medikamentiem. Manuprāt, būtu jānosāka ilgāks patenta aizsardzības uh, periods. Un, protams, mums ir kopīgi jāuzņemas atbildība par šiem jautājumiem, nevis individuāli. Paldies. Tagad vārds komisijai. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos parlamentu deputātiem par interesantajām debatēm. Jā, tiešām mēs cenšamies samazināt birokrātisko sloku un vairum, vairākas normas liecina par šo mūsu vēlmi. Nākamajās debatēs varētu par to runāt arī ilgāk. Šajā priekšlikumā mēs vēlējāmies kodificēt visas saistītās regulas, lai uh, uzlabotu regulējumu šajā jomā runājot par dzīvnieku veselību un sabiedrisko, sabiedrības veselību. Mēs um, paredzam uh, patenta aizsardzības uh, perioda pagarināšanu, lai uh, atvieglotu jaunu medikamentu radīšanas procesu. Tālāk um, jautājums par veterināru atbildību parakstot uh, veterināros medikamentus un tos arī uh, izsniedzot. Uh, bet ir tāpat jādomā par to, lai veterināri darbotos plašākas sistēmas ietvaros un domātu arī par to, kā cīnīties pret mikrobu rezistenci, jo šie jautājumi ir ļoti cieši saistīti. Polak kungs runāja par uh, noteiktu jautājumu un Eiropas uh, Savienības tiesas uh, nolēmums runā par lab, labāku pārvaldību, par ķimikāliju aģentūras darbu, par to, ka vai uh, kontroli būtu jānodod komisijai, padomē vai dalību valstīm par šiem jautājumiem. Tālāk par farmakoviģilances uh, nodevu noteikšanu. Par Mēs uzskatām, pa, runājot par pārdošanu ties, tiešsaistē internetā, tas uh, ir svarīgi, lai um, gala lietotājiem būtu pieeja šiem medikamentiem, bet ir jānodrošina atbilstoši kontroli par to, vai šie medikamenti tiek izmantot paredzētiem mērķiem. Un līdz ar to visa šī sistēma ir stingri jāregulē. Tālāk par um, mikrobu rezistences um, rīcības plānu. Šobrīd komisija īsteno šo plānu sadarbībā ar dalību valstīm un trim aģentūrām - EFSA, AME un ACDC. ECDC. Tas ir rīcības plāns, kurā ir iekļauti virkni pasākumu, arī šis uh, jaunais normatīvais ietvars – jo ir jādomā par dzīvnieku veselību, par uh, veterināru darbu, par uh, ārstu darbu, par izplatīšanas, medikamentu izplatīšanas kanāliem, lai uh, mēs varētu sasniegt iecerētos rezultātus. Tāpat jādomā par profilakses pasākumiem, par metafilaks. un Eiropas medikamentu aģentūras uh, komiteja arī uh, strādā pie uh, rekomendācijām šajā jomā. Priekšsēdētājs, paldies komisijas pārstāvim un pateicos par sniegto informāciju. Kā jau es teicu, pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies 16. aprīlī un līdz 24. aprīlim jūs varat iesniegt arī grozījums, līdz ar to mums vēl ir pietiekami daudz laika, lai uh, sagatavotu šo jautājumu. Šeit es domāju abus atzinumu projektus. Un, protams, jūs varat uzdot arī jautājumus tieši komisijai. Tagad pārējām pie astotā darba kārtības punkta, proti runa ir par dzīvnieku veselību, referente ir Polsens kundze. Mēs eh, zinām, kā notiek attīstība šajā jautājumā, kā daudz kas tiek darīts, regulāri notiek trialogi. Vai jūs varētu mūs īsumā informēt par jaunāko attīstību? un lai mēs eh, zinātu, kas līdz šim ir sasniegts. Vārds jums! Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs esam īsā laikā ievērojami pavirzījušies uz priekšu. Kā jūs zināt, es biju um, referente par virkni svarīgu tiesību aktu jau vairāku gadu laikā. Uh, un šis jautājums ir īpaši delikāts. Trīs iestādes ir daudz strādājušas pie šiem jautājumiem, arī šo iestāžu darbinieki ir daudz strādājuši, un tiešām tas ir ļoti iespaidīgi. Es domāju, ka mēs šajā gadījumā esam panākuši, lai mūsu idejas uzklausa ņem vērā. Mums ir bijuši trīs trialogi. Pēdējais 13. martā, un esmu pārliecināta, ka mums izdosies darbu pabeigt 4. trialogu laikā. Protams, ir vēl palikuši atsevišķi neatrisināti punkti, kas skar deleģētos un īstenošanas aktus, un dažos jautājumos nu, šī virzība nav tik ātra, kā mēs to vēlētos, bet esmu pārliecināta, ka mums izdosies panākt kompromisu, un es jūs informēšu arī par to, kad šis darbs būs beidzies bet es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un, kad būs vairāk laika, tad es arī informēšu jūs vairāk par šo lietu. Priekšstādātājs, paldies! Mēs jums vēlam panākums šajā darbā, lai mēs varētu arī iero, ievērot paredzēto darba grafiku. Ja jums ir, kolēģi, kādi jautājumi, tad varat tos uzdot, bet es jūs nemudinu uzdot jautājumus. Izskatās, ka neviens nevēlas neko teikt. Liels paldies par informāciju, ko mums sniedzāt. Līdz ar to esam pabeiguši šo sanāksmes daļu. Tālāk būs koordinātāru sanāksme, bet mūsu eh, sanāksme turpināsies rīt deviņos, kad mēs tiksimies ar komisāru, un es ceru, ka kolēģi nāks laikā uz šo sanāksmi, jo rīt mums ir paredzēts arī balsojums, tā skaitā balsojums par to, vai balsot un ceru, ka būs pietiekam daudz kolēģu zālē. Tagad notiks koordinātoru sanāksme, bet ar pārējiem kolēģiem tiekamies rīt, kad pie mums būs komisārs Pils Hogans.